varmt vēl. Godātie klausītāji, sirsnīgi sveicināts šodienas līdztiesības komitejas sēdē. Mums ir ārkārtīgi interesanta darba kārtība, proti izskatāmie jautājumi šai pēcpusdienai un rītdienai no rīta. Vēlreiz sirsnīgi sveicu visus mūsu sēdē un īpaši sveicienu īpašu pamudinājumu es vēlētos izteikt jauniešiem no Zviedrijas, kuri ir ieradušies šeit, lai piedalītos mūsu komitejas sēdē. Vēl bez tam es vēlētos eh, pateikt to, ka pirmo reizi mēs tiekamies pēc starptautiskās sieviešu dienas svinībām pagājušajā nedēļā, un tāpēc es vēlētos izmantot man doto iespēju pateikties pilnīgi visiem kolēģiem, mūsu politiskajiem flagmaņiem, mūsu lieliskajām meitenēm sekretariātā par visu to dievīgo sadarbību, kuru mums bija organizējot sieviešu dienas pasākumus. Jo patiesībā tā bija diena, kad mēs runājām par mums ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, un mēs, protams, sagaidām, ka mums tiks izsākt nosacīts atbalsts un izteikts atbalsts no visiem, kurus interesē līdztiesības jautājumi. Vēlreiz, godātie kolēģi, paldies, ka šo starptautisko sieviešu dienu mēs pataisījām par savu veidu flagmani šajā rīcībā. E, Raugoties darba kārtībā, es vēlētos jums pateikt, ka mums ir e, jārunā par vienām nelielām izmaiņām. Astotais darba kārtības punkts. Viedokļa apmaiņa ar Eiropas dzimumu līdztiesības institūta direktoru Virģīniju Lambaku. E, viedokļa apmaiņa ir apmainīta ar devīto punktu tā ir viedokļa apmaiņa ar Balcānī kundzi par 12. gada budžetu. Tātad mēs 8. 9. punktu samainam vietā, un tas tiek darīts tāpēc, ka Langbakas kundzei nebija iespējams ierasties uz 16.30, kundze ieradīsies drusku vēlāk. Ja iebildumi nav, ja neviens neko nevēlas ieteikt, Tad es pasludinu jauno darba kārtības projektu par pieņemtu un strādāsim šādā kārtībā. Otrais priekšsēdētais paziņojumi. Šeit eh, man būtu neliela informācija, ko es vēlētos, lai jūs visi vismaz uzklausiet, ja nepierakstiet. 24. martā no 9 līdz 10, 10.30. 24. martā tiek organizēta ārkārtas sēde, kurā piedalīsies mūsu komitejas deputāti kopā ar ārlietu komitejas deputātiem un arī ar attīstības palīdzības komiteju. Šajā ārkārtas sēdē mums būs dot iespēja uzklausīt Mišelu Bašilē kundzi. Tā ir apvienoto nāciju organizācijas sieviešu nodaļas vadītāja. 24. martā no 9 līdz 10.30 visu laipni aicinātu šo ārkārtas sēdi kā jau es teicu, kurā mēs ar interesi uzklausīsim Bašilē kundzi. Trešais šās dienas darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 13. decembrī, šā gada 20. janvārī un 26. un 27. janvārī. Tātad četrām sēdēm. Uh, Protokols jūs varat izlasīt, iepazīties ar tiem savās mapītēs vai arī internetā, un līdz šās dienas sēdes beigām ir jāiesniedz kādi ieteikumi vai neprecizitāts. Un tagad esam nonākuši līdz ceturtajam darba kārtības punktam. Un vēlētos ar ļoti lielu sirsnību sveikt mūsu sēdē Jutu Haugas kundzi, kas ir īpašās komitejas priekšsēdētāja, un tā ir krīzes komitejas priekšsēdētāja, tā tad Eiropas Savienības politisku uzdevumu un budžeta resursu plānošana laikposmam pēc 13. gada. Ārkārtīgi patīkam, ka Haugas kundze rada iespēju atnākt uz mūsu komitejas sēdi, mums būs iespēja iegūt informāciju, izteikt savu viedokli, izteikt savas idejas un priekšlikumus, protams. Uh, Vēlētos tikai pirms dodu vārdu Haugas kundzei pateikt to, ka mūsu komitejas koordinatori ir lēmuši pievienoties e, ziņojuma sagatavošanai tādējādi, ka grozījumi tiks iesniegti nevis caur mūsu komiteju, bet patiešo šai īpašajai komitejai. Un, eh, protams, ka darba gaitā, patiesībā jau pēc mūsu diskusijas, mēs būs, ja par to informēsim. Tagad dod vārdu Haugas kundzei, sirsnīgs veicināt mūsu komitejā. Lūdzu vārds jums, Haugas kundze. Jā, ja, vielen dank, ehm, vielen dank. Jums paldies. Paldies par to, ka aicinājāt mani jūsu vidū. Es domāju, būtu labi, ja es vai arī referents atkarībā no mūsu rīcībā esošā laika. Pastāstīsim par savu darbu šajā komitejā. Kā jūs zināt, pagājušajā gadā pēc vasaras atvaļinājuma mēs sadalījām mūsu darbu trijās daļās. Pirmā fāze, jeb laika posms, bija veltīts tam, lai apvienotu šādas tehniskas dabas jautājumus. Tad bija runa par to, cik ilgi, cik daudz laika pieprasīs nākošais daudzgadu, finan, nākošā daudzgadu finanšu schēma, un tad uh, otrais laika posms, kas sākās pēc jaunā gada. ir paredzēts nozaru politikā. Lauksaimniecības politika, kohēzijas politika, iekšlietas, ārlietas. Visi šie elementi, kas atrodam budžetā. Pagājušā nedēļa, Strasbūras nedēļas laikā, ceturtdien, mēs noturējām pēdējo sanāksmi par šiem tematiem. Mēs runājām par eh, iekšlietām, migrāciju. Un tad mēs apspriedām, kas darāms eh, cīņā pret klimata izmaiņām, jo nākošā finanšu perioda laikā šīs būs viens no mūsu lielākajiem izaicinājumiem. Problēma, ar kuru saskaramies, ir tā, ka mums priekšā ir vairāk izaicinājumu vienlaikus. Pastāv vispārēji vienošanās par to, kādām politikām būtu jābūt tagad un galvenokārt nākošajam finanšu periodam. Te ir runa par eh, stratēģiju 2020, to ir ierosinājusi komisija un pieņēmis Eiropas parlaments un padome. Pagājušajā gadā mums bija ļoti pozitīva rezolūcija par to. Nākošajā finanšu periodā, kā mēs varētu panākt visu to, kas paredzēts 2020. gada stratēģijā? Kā mēs varam tajā iedvest dzīvību, kā mēs to varētu īstenot? Par to mēs esam sprieduši visu šo laiku. Kādas politikas nodrošinātu Eiropas pievienoto vērtību un kādi mūsu rīcībā būs līdzekļi un kā mēs tos efektīvi varētu izmantot, ņemot vērā pašreizējās iespējas, lai izveidotu saikni starp Eiropas budžetu un nacionālajiem budžetiem. jautājums bija arī par to, kā to visu varētu apvienot. Un spriežot pēc dokumentiem, pēc uh, jūsu darba kārtības, arī tur ir šis jautājums minēts. Referenta projekts mm, ir pieejams angļu valodā, tas tik nosūtīts tulkojumam ceturtdienu pagājušajā nedēļā, un es pieņemu, ka parīt tas būs pieejams eh, visās valodās. Referents eh, te nāk klajā ar priekšlikumu mūsu ziņojumam. Tas ataino Um, vairum no tā, par ko mēs spriedām šo komiteju. Un, kad es runāju par šo komiteju, te nebija tikai 15 šīs komitejas locekļi saistībā ar dažādajām politikas jomām. Mēs aicinājām arī locekļus no citām attiecīgajām komitejām noz, saistībā ar nozarēm, un mēs uz vietas mūsu komitejā apspriedām ar viņiem dažādus jautājumus. Tieši šādi ir jāstrādā. Uh, Jo, ja mēs vēlamies panākt uh, attiecīgu finanšu perspektīvu kopā ar padomu nākošajam periodam, tad mums parlamentā ir jāpanāk liels vairākums. Tā, lai padome apzinātos, ka tā ir pienākums rēķināties ar mums un apspriest lietas ar mums. Par to mēs runāsim arī nākošajā šo komitejas sanāksmēs par to, kā mums būtu jārīkojas tālāk. Protams, mēs arī apspriedīsim ziņojumu priekšlikumu kopā ar referentu. Bet te ir arī jāapspriež, kā mēs varētu nodrošināt to, lai vismaz vairākums, ja ne visa padomi, apzinātos, kā mēs esam paredzējuši strukturēt mūsu politikas un uzklausīt mūsu viedokli. Mēs apzināmies, ka tas nebūs viegli, ņemot vērā pēdējās diskusijas budžeta procedūras ietvaros, tajās bija vairākas dalībvalstis, kuras bloķēja visu šo lietu. Tās vispār negribēja diskutēt, iesaistīties diskusijās ar Eiropas parlamentu. Šis dalībvalsts nebija lasījušas Lisabonas līgumu, un tas nezināja, par ko vispār tur ir runa. Uh, Bet pat labāk šī situācija ir otrāda, manuprāt. Dalībās ir izlasījuši, kas rakstīts līgumā, un tās saskata, kādas pilnvars tām ir jānodod Eiropas parlamentam. Un tās tagad mēģina mūs vienkārši bloķēt. Kā jūs zināt, paldies Dievam, rezultāts beigās nebija ļoti slikts, jo iepriekšējās divas prezidentūras bija gatavs izstrādāt procedūru kopā ar mums, lai mēs varētu apspriest nākošo finanšu perspektīvu un iesaistīties diskusijās. Tātad mēs nepaliksim aiz borta. Bet es zinu arī to, un mums visiem tas ir jāapzinās, ka padomē ir jāpieņem lēmums vienbalsīgi, ka tikai pēc tam, kad panākt vienošanās Eiropas parlamentā var virzīties tālāk. Un mums par šo vienošanos ir jābūt pārliecinātiem. Padome rīkojas tāpat, kā tā rīkojās arī agrāk. Jūs man pakasīsiet muguru, es pakasīšu jums, tā sakot, dos pret dotu, līdz trījiem naktī. Un tad pēkšņi uz galda parādās risinājums. Un mums Eiropas parlamentā ir vienkārši tam jāpiekrīt. Tā rīkoties nav pareizi, un mēs uz to uzstāsim vēlreiz. Ungārijas, Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūras ir gatavas ar mums runāt, un Ungārijas prezidentūra jau mēģina izrādīt savu gatavību strādāt pie procedūru saistībā ar nākošo finanšu perspektīvu. Un pievēršoties finanšu perspektīvai kā tādai, es pieņemu ka visumā mums būs jāapmierinās ar eh, to, ko mēs bijām panākuši pareizajā, pareiz, pašreizējā finanšu perspektīvā. Mēs to neuzskatām par teicamu. Mēs eh, nereiz vien esam piedzīvojuši budžeta eh, diskusiju laikā, ka tā nav, taču mēs saskatām arī to, ka vairumo, vairumā nacionālo budžetu pastāv vēlme ietaupīt jo pēc divām krīzēm, vispirms tāda finanšu un tirgu krīze, un pēc tam arī ekonomikas krīze un parāda krīze, šī spriedze uz dalībvalstīm ir ļoti liela, un visu dalībvalstu budžeti būs taupības režīma budžeti. Līdz ar to mēs pieņemam, ka no 2013. gada Tātad no laika posma pēc diviem gadiem ekonomika atkal virzīsies uh, uz augšu un uh, budžeti, ar budžetos arī tas atainosies. Tomēr mēs neuzskatām, ka dalībās būs gatavs spērt uh, soļus uh, viņu pus uh, tiem budžeta resursiem, kas mums pieejam pat labam. Vismaz daudz no tā mēs nevaram sagaidīt. Lisabonā ir paredzēti griesti, un uh, mēs varam te runāt par uh, vienu, diviem, trim procentiem no uh, iekšzemes koproduktu, taču runājot par finanšu perspektīvām, te laikam būs mazliet zemāks šis skaitlis. Būs tāda kā manevra telpa. Jūs redzēsiet, ka šajā ziņojumā atainojas mūsu vēlme būt elastīgiem attiecībās ar padomu. Mēs negribam, ka mums te uzvelk tādu kā trako kreklu, apspriežot nākošās finanšu perspektīvas. Ja resursi budžetā nav iztērēti, vienalga kāda iemesla dēļ tas būtu, ja mums šī nauda ir nepieciešama kaut kur citur, tad mums ir jābūt šādai vienkāršai procedūrai, lai mēs šo naudu varētu izmantot tā, kā tā ir nepieciešama. Tā ir tā elastība attiecībās ar padomi, kur es gribētu arī redzēt īstenojamies dzīvē. Nu, tad eh, te ir jautājums par kādu veidu summām, tad mēs runājām dažādās kategorijās. Par to mums būs jārunā citam ar citu arī šoja komitejā. Mēs vēl te neesam vienojušies par to. Mums ir paredzēts daudzas sanāksmes. Aprīļa, līdz aprīļa beigām vai mājas sākumā mēs pieņemsim mūsu ziņojumu komitejā un tad eh, jūnijā ziņojums nonāks plenārsēdē. Visi tie, kurus šis jautājums interesē, kuri vēlas iesniegt grozījums 31. martā. Var tu, līdz 31. martam to var darīt, tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš mūsu komitejā. Tātad visiem grozījumiem ir jātiek iesniegtiem līdz 31. martam. Es domāju, tas arī varētu būt viss no manas puses. Nākošā sanāksme būs ceturtdien, tā būs gan no rīta, gan vakarā gan pēcpusdienā, un visus, visi, kuri, kurus interesē mūsu darbs, ir laipni aicināti piedalīties mūsu sanāksmē. Tā, tā ar vien ir bijis attiecībā uz jebkuru komiteju. Mēs esam īpašā komiteja, tomēr mums nav nekādu īpašo tiesību. Un eh, noteikumi attiecībās mūsu komiteju tādi paši, kā tie ir spēkā citās komitejās. Mums ir jāsagatavo ziņojuma priekšlikums, un tad kolēģi var nākt klajā ar grozījumiem, mēs tos varam apspriest. Es esmu pārliecināta, ka būs vairāki kompromisu grozījumi, un tad mēs balsojam. Varētu arī būt eh, viedokļu atšķirības. Nu, tad šis ziņojums nonāk plenārsēdē. Tāda ir standarta procedūra, ko mēs izmantojam. Nu, tad eh, tas arī varētu būt viss no mans puses, un esmu gatava atbildēt uz kolēģi jautājumiem. Vai kāda kolēģi grib izteikties? Jautājums, vai te ir arī vīriešu kārtas kolēģi, tikai sieviešu? Nekā mums ir patiesībā vīriešu deputāti, bet eh, viens arī šobrīd ir klāt. Paldies, Haugas kundze, bija ārkārtīgi plašs materiāls, par ko mums tagad ir jāpārdomā. Un kā jau Hāgas kundze teica, patiesībā jautājums ir par būtiskiem vizionāriem jautājumiem un ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī mūsu komiteja sniegtu savu ieguldījumu dzimumu līdztiesības skatījumu ziņā. Jo izaicinājumu un uzdevumu jau visiem nākotnē būs daudz. Koordinatori, kā jau es teicu, ir lēmuši, ka mēs iesniegsim grozījumus, bet pirms es nāku klajā ar laika grafiku grozījumu iesniegšanai, es došu vārdu izteikties visiem, kur to vēlas. Jautājumi, viedokļi, ieteikumi tātad par šo ziņojumu. Kornelisens kundze pirmā, lūdzu. Thank you. <clears throat> Thank you very... Paldies. Uh, Paldies priekšādātāji, ka pievienojāties mums augstskundze šeit šai komitejas darbā. Ārkārtīgi interesanti bija jūs teiktie ievadvārdi. Bet jāsaka, man ir vairākas piezīmes, kas, nu, ir arī tāda kā jautājumi. Viens no tiem ir šāds lielā mērā piekrītu jūsu liktajiem uzsvaru uz 2020. gada stratēģiju un šiem centieniem panākt to, ka Nacionāla un Eiropas Savienības budžeti būtu savstarpēji saskaņoti, vienlaicīgi pārliecinoties, ka varam šādā veidā paši sev arī palīdzēt. Tāpat domāju ļoti labi, ka ziņojumā, šā ziņojuma projektā, jūs runājat arī par sabiedrības novecošanos, šis fenomens tiek atzīts kā. Ka viena no ļoti izaicinošanām problēmām turpmākajiem gadiem Eiropā, turpmākajām programmām. Bet, nu, jāsaka, tur netiek minēta nekāda veida dzimuma sadalījums pagaidām. Un, manuprāt, ja jūs vēlaties likt uzsvaru uz 2020. gada stratēģiju, tad jums vienlaicīgi varētu arī atzīt, ka vienīgais, pavisam reālais potenciāls nodarbinātības jomā nu, šād, šādā sabiedrībā, kas noveco, ir tieši sievietes. Esmu pārliecināta, ka mēs eh, visi ar entuziasmu šādu veidu komentāru iekļausim tekstā ar grozījumu palīdzību. Gribēju vaicāt arī, vai jūsu komiteja strādā pie tā, lai informētu savus deputātus par ar dzimumu saistītu budžeta sadalījumu. Pēdējos gados ir bijuši ļoti daudz pētījumu par Eiropas Savienības budžetu un par to, kā kā šis budžets tad beig beigās tiek sadalīts starp sievietēm un vīriešiem sabiedrībā. Vai jūs izmantojat šo informāciju arī savā dokumentā? Un ja nē, tad varbūt tā varētu būt laba doma to darīt. Tālāk vēl viens jautājums. Kā grasaties virzīties uz priekšu pēc tam, kad Eiropas komisija būs prezentējusi savus plānus? Jo, kā saprotu, tad jūsu ziņojums ir viens no tiem, kas dod ieguldījumu komisijas tālākajā darbā. Tad komisija nāks klējā ar savu dokumentu, un pēc tam e, notiks arī vēl tāda kā informācijas apkopošana, vai ne tā? Nu, tādi ir mani jautājumi. Paldies! Tak, fru Korneli. Paldies, Kolnelsens kundze, un tagad Tomsens kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji! Paldies Haugas kundzei tāpat par jūsu ļoti pamatīgajiem skaidrojumiem, ko sniedzāt attiecībā uz šo priekšlikumu. runājot par šo finanšu priekšlikumu, arī man šķiet, ka viena būtiska problēma ir tā, ka šeit nav nekāda sadalījuma pa dzimumiem. Dzimumu jautājums šeit neparādās. Esmu pārliecināta, ka mēs no sieviešu komitejas puses pilnīgi noteikti izdarīsim centienus, uh, lai šādu uzsvaru liktu, jo pagaidām nekas par to tur nav minēts, un īpaši tad, kad runājam par sabiedrības novetošanos, mēs ļoti labi zinām, ka 2025. 2025. gadā 10% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem būs 85 gadi un vecāki, un no tiem 80-90% būs sieviešu. Un eh, tas, atcerēsimies, nu pat arī bija starptautiskā sieviešu diena, bija arī ziņojums ehm, sieviešu komitejā, un uh, arī algu starpība starp sieviešu, sievietēm un vīriešiem pensijas vecumā tieši ir ļoti liels. Nu, 50% vidējā starpība Eiropā. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kam arī būtu ziņojumā jāparādās. Visbeidzot. Labi. Esam lēmuši par vienu ļoti svarīgu direktīvu šai komitejām. Balsojums par to notika decembrī, un tas bija par cilvēku tirdzniecību. Cilvēku tirdzniecība ir ārkārtīgi liela problēma, un tieši tāpēc pieņemam direktīvu, kas mums šķiet ļoti pieņemama, ļoti laba šī problēma arvien vēršas plašumā, un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt dalību valstīm viņu centienos apturēt cilvēku tirdzniecību. Un ļoti svarīgi to pieminēt arī šajā ziņojumā, jo man tā viņš šķiet, ka dalību valstis, jāsaka, nes, dalību valstīm nav pietiekam daudz līdzekļu. Uh, It īpaši tajos brīžos, kad, lūk, šīs sievietes eh, tiek nosūtītas atpakaļ pēc, eh, pēc šāda veida tirzniecības. Nu, piemēram, es runāju ar Bulgārijas pārstāvjiem, viņi teica, ka viņiem nav nekāda iespēja, lai palīdzētu šīm sievietēm. Un es domāju, ka mums varbūt vajadzētu Eiropas Savienības budžeta līniju šādiem mērķiem. Un visbeidzot, man ir arī jautājums jautājums, kas nav varbūt tik daudz saistīts ar dzimumu nodalījumu, bet gan ar ko citu, respektīvi. Jūs sakat, ka jūs vēlaties paturēt KLP tādā pašā līmenī, kā šobrīd. Tāpat laikā jūs sakāt, ka vēlaties palielināt pētniecības izdevumus. Tad kur tad nāk, kur tad būs, kur radīsies šie papildus līdzekļi? Es ceru, ka netiks ietekmēt struktūra fonda līdzakļu apjomi, jo struktūra fondi ir tie, kas nodarbojas visvairāk ar nodarbinātību, cīnās ar bezdarbu dažādu veidu reģionos, un šie līdzakļi šiem mērķiem ir ārkārtīgi nozīmīgi. Paldies! Toms. Paldies, Tomsens kundzē, Parvanovas kundzē, lūdzu! Paldies, Paldies priekšādātāji! Arī man ir pāris jautājumi. Pirmām kārtām es domāju, ka jā fonda, sociālā fonda izvērtējums pamatojoties dzim, dzimumu sadalījumu ir ļoti svarīgs šajā jau, nākamajā periodā un turklāt īpaši uzmanību jāpievērš tām grupām, kas tīri demografiski ir visvājākās, visvairāk riskam pakļautās. Tas arī atbilstu tam, ko mēs jau esam apsprieduši iepriekšējos ziņojumos, piemēram, par vientuļajām mātēm, par etniskajām minoritātēm un tā tālāk tā joprojām. Un domāju, ka Eiropas sociālajiem fondam vajadzētu minēt konkrētus mērķu pasākumus šajā jomā. Bet mans jautājums ir šāds. Ir jau ļoti laba parauga praksa budžeta vērtējumā nacionālā līmenī. Nu, piemēram, Spānijā. Vai ir kāda doma, ka varētu integrēt uz dzimumu pamatotu budžeta izvērtējumu nacionālā līmenī un kāda šādā gadījumā varētu būt arī Eiropas Savienības mēroga loma? Vai varbūt ir iespējams šos vērtējumus apvienot? Vai ir kādas idejas, domas par priekšlikumiem attiecībā uz nacionālo budžetu izvērtējumu, pamatojoties uz dzimumu sadalījumu un arī Eiropas Savienības līmenī līdzīgas rīcības? Paldies Parvanovas kundzei! Un tagad uh, Murē kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! paldies, Haugas kundz, ka jūs varējāt ierasties un likt priekšā mums savu darbu šeit sieviešu komitejā. Esmu pati pastāvīgā referente, esmu šeit, esmu šeit priekšā, tā kā esmu pastāvīgā referente strādājot pie Eiropas sociālā fonda ziņojumiem, es gribēju vērst jūs uzmanību uz vienu konkrētu ļoti specifisku punktu, kas, eh, kas ļoti labi parāda šos galvenos izaicinājumus šai sabiedrībā kur, eh, kurām mēs vēltamies taču balstīt uz zināšanām un informāciju. Es gribēju uzsvērt, ka ir ārkārtīgi nepieciešams īpaši norādīt uz sieviešu problēmām, problēmām, ko sastopas sievietes, piemēram, tajā brīdī, kad tās eh, vēlas izglītoties visas dzīves garumā, kad runājam par arodu izglītību, kas būtu nepieciešama sievietēm, lai tās varētu atgriezties darba vietās vai lai tās varētu saglabāt savas darba vietas. Jo mēs taču ļoti labi zinām šajā komitejā, ka Mēs runājam šeit par ļoti riskam pakļautu sabiedrības grupu, jo šie centieni gūt izglītību, vienlaicīgi tāpat laikā apvienojot profesionālo un privāto dzīvi, nu, piemēram, kādam cilvēkam kā mātei, tas ir vēl sarežģītāk, tas daudz sarežģītāk sievietēm nekā vīriešiem. Un tāpēc es labprāt vēlētos, lai konkrētie statistikas dati un attiecīgas arī konkrētas politikas parādītos, šai ziņojumā, lai mēs tādā veidā paustu savu atbalstu arī nodarbinātības jomai, un tas notiktu arī 2020. gada stratēģijas kontekstā, jo tas nav jautājums, ko varam vienkārši tā kopīgi, neko nesadalot pa dzimumiem, eh, atrisināt un par to visu aizmirst. Paldies par uzmanību. Tak. Lielas paldies, saka priekšādātā, tālāk došu vārdu Kostas kundzei. Lūdzu. Um. Eh, Grācija di questa interesante introduzione. E Paldies par šo ļoti interesantu, par šiem ļoti interesantajiem ievadvārdiem. Nav nekādu šaubu par to, ka mūsu komiteja grib iesaistīties jūsu darbā, un tas, ko jūs sacījāt, bija ļoti rosinoši. Jūs pamatoti sacījāt, ja es sapratu pareizi, ka ziņojumā tiek uzsvērts divas lietas. No vienas puses galvenie izaicinājumi, demogrāfija un enerģija. Un no otras puses jūs arī skaidri paudāt uzskatu, ka ja Eiropai nav pievienotās vērtības, tad mums būs ļoti grūti eh, tikt ārā no šīs eh, ekonomikas finanšu krīzes un arī attiecībā uz eh, attiecībām pilsoņiem. Es domāju, ka Tas attiec uz e, visām jomām, ka mums ir jāatrod jauni finansēšanas avoti visām nozarēm un būtībā mēs nevaram panākt ambiciozos 2020. gada stratēģijas e, mēķus saistībā, piemēram, ar nodarbinātību vai inovācijām, ja mēs nerodam jaunas formulas, piemēram, kā e eiro obligācijas Eiropas budžetam, jo līdzekļu kļūst arvien nepietieko, arvien mazāk, tāpēc es pilnīgi atbalstu jūsu virzību. Startautiskie pētījumi norāda uz to, ka ir faktors, kas varētu veicināt izaugsmu Eiropā. Tās faktors ir sievietes Tas attiec īpaši, piemēram, uz sievietēm Itālijā, kuru situācija ir savāda. Viņas ir spēcīgas, taču viņas nav netiek pietiekoši nodarbinātas. Kad mēs runājam par nodarbinātību, mēs runājam par jauniešiem un sievietēm, kas ir atstāti sabiedrības e, nomalē, un lai mēs varētu šos cilvēkus iesaistīt, mums ir jāmaina apstākļi. Mēs, protams, varam izvirzīt mērķus un uh, skaitļus, taču mums ir jārada tāda apstākļa tiešām panāktu plašāku sieviešu un jauniešu nodarbinātību. Tātad šeit mums ir nepieciešama arī inovatīva pieeja labklājībai. Uz to jāraugās kā uz ieguldījumu, citādi mēs nepanāksim to, ka sievietes piedalās. Un arī šī atsauce uz noziedzību. Daži resursi tiek novirzīti nepareizajā virzienā, un daži uzņēmumi cieš zaudējums, tāpēc, ka tie finansē noziedzību. Un es domāju, ka mums Eiropas parlamentā jābūt gataviem par to izteikties. Te ir juridiskā telpa, šī te drošības telpa. Ja jūs paraugāties uz noziedzības apkarošanu, tas eh, šī noziedzība tiešām tā sakot, apēd uh, reālos eh, līdzekļus. Un visbeidzot, runājot par jauniešiem. Mums šeit ir ļoti ambiciozs mērķis jauniešiem līdz 2020. gadam. Ir jābūt tiesībām izglītoties, iegūt tādu izglītību, kādu viņi vēlas. Taču to nevar nodrošināt, ņemot vērā ierobežotos līdzekļus. Tāpēc es gribētu zināt, kādu budžetu jūs esat jauniešiem paredzējuši. Es domāju, tas ir tiešām kaut kas, kas ir ļoti svarīgi stratēģi, mūsu stratēģijai. Paldies! Paldies, Kostas kundzei! Un tagad dodu vārdu Lulingas kundzei. Oui, euh, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju atvainoties Kaugas kundzei, jo Jāsaka, mans vilciens no Luksemburgas par stundu kavējās, es nevarēju būt pašā sākumā un uzklausīt visu, kas viņai bija sakāms. Es gribēju izvirzīt vienu tādu vispārīgu raksturu problēmu. Levandovska kungs, kas, kā jūs zinat, ir budžeta jautājumu komisārs, ir nosūtījis parlamentam vēstuli, sakot, ka viņš vēlas, lai izaugsmas likme budžetā, parlamenta, Eiropas parlamenta budžetā nebūtu lielāka par komisijas budžeta palielinājumu procentu. Es to uzskatu par nepieļaujamu, par nepieņēmamu. Esmu par to runājis arī to starp ar budžeta komitejas priekšsēdētāju. Un viņš eh, domā, ka politiski tas ir diezgan nekorekti. Uh, šāda veida palielinājumu, nu, lūk, nosakot parlamenta budžetam lielāku palielinājumu nekā komisijas budžetam. Es personīgi uzskatu, ka politiski būtu pilnīgi nekorekti šādi vispār uzskati, nākt klajā ar šādu viedokli, jo parlaments taču gal galā cita starpā sapro, sastops ar pilnīgi citām problēmām nekā ar komisiju. Nu, piemēram, ar paplašināšanās jautājumu. Atcerēsimies par Horvātiju šeit Tas paredzēts 2012. gadā. Nu, mums vismaz ir jāuzņem mūsu vidū jau novērotāji. Tas nozīmē arī vēl vienu valodu tulkošanas dienestiem. Un es domāju, ka, ja budžeta komiteja nepiekrīt mums, tātad nesasaistīt eh, šos palielinājumus un, ja tā vēlas ņemt vērā Levandovska kunga vēstuli, tad tādā gadījumā varbūt mums vajadzētu tomēr pieprasīt papildus piešķirums, papildus līdzekļus, kas ļaut risināt problēmas, kas mūs eh, interesē un kas mūs skar. Un tāpēc gribēju vaicāt Haugas kundzei, vai tiešām tā ir, ka budžeta komiteja rīkosies tieši tā un ņems vērā Levandovska kungas vēstuli, un viņ, vai viņi tiešām uzskata, ka būtu politiski korekti, jeb nekorekti nodrošināt parlamentam lielāku budžetu palielinājumu nekā komisijā? Uh, Un vai tiešām budžeta komiteja domā pilnībā neņemt vērā šīs parlamenta īpašās vajadzības un problemātiku? Nu, man ir bijis arī tikšanās ar tulkošanas dienestu vadītāju Luksemburgā, un var jums pastāstīt, ka Tā vien šķiet, ka atsevišķi ierēģņus pat nāksies um, atlaist, tātad samazināt bu, uh, darba vietu skaitu šeit. Un tas nozīmē, ka sastapsimies ar ļoti lielām problēmām. Nevarēsim saņemt visus dokumentus, par ko grasamies balsot, iztulkots mūsu attiecīgajās valodās, jo vienkārši nepietiks cilvēki, kas to dara. Respektīvi, tas nozīmē, ka arī balsot nevarēsim, jo nevaram taču balsot, ja dokuments nav pieejams visās valodās. Es domāju, ka tas ir eh, viens ļoti svarīgs jautājums, un parlamentam vajadzētu spēt darboties korektā veidā. Un tas nevarēs tā darīt, ja mums tiks atņemt šie līdzekļi, kas ļauj nodrošināt eh, mums dokumentu tulkojums. Turklāt pietiekami, pietiekami īsā laikā, lai mēs varētu tos arī komitejās apspriest. Nu, tātad kāds ir budžeta komitejas viedoklis par visu šo jautājumu? Jo komisijai, man jums jā, jāsaka, nav taisni tādi paši ierobežojumi. Nē, mums taču vēl būs 18 kolēģi, jeb 16 kolēģi šķiet, kas ieradīsies no citām valstīm, turklāt papildus pašreiz esošajiem deputātiem. Nu, tā tad no Horvātijas. Tas ir daudz. Te mēs runājam jau par 30 un vairāk jauniem deputātiem. Un vai tad mēs varam tādā gadījumā samierināties ar to, ka budžets netiek palielināts vairāk, procentuāli vairāk, kā tas tiek palielināts komisijai? parlamentāriešiem ir milzīgi daudz vajadzību, un viņi jau saka, ka, lūk, nav pietiekami daudz telpu, vietas, lemīgā kārtā. Uh, Nu, mums ir, būs līdzekļi, ko, ko piešķirt sekretariātam attiecīgi, attiecīgi darba veikšanai, bet mums taču tāpat laikā jāspēj arī izvietot mūsu kolēģi atbilstīgā kārtā, nu, gan deputāti, gan eh, viņu mm, kolēģi, nu, attiecīgi sadalot birojas un tam līdzīgi. Arī Strasbūrā tas pats jo mēs šobrīd nespējam mūsu kolēģis atbilstīgi viņu funkcijām un ieņemamiem amatiem izvietot. Un tā taču nav iespējams strādāt šādos darba apstākļos, kas nav adekvāti. Tā tad gribēju runāt tieši lūk par šo tādu vispārīgāku raksturu jautājumu, jo uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai, lai deputāti budžeta komitejā apzinātos ka viņi pieņem šo, grasās šobrīd pieņemt lēmumu, kas var novest pie krīzes. Un mums taču ir vajadzīgs vairāk mm, operatīvo līdzekļu, lai parlaments varētu darboties. Un es, kā jau teicu, tāpēc gribu zināt, vai. Nu, kā teikt, nu, Tātad, vai deputātu vairākums budžeta komitejā, vai viņi ir gatavi pretoties šim Levandovs kungu ieteikumam, jeb nē? Tātad tāds mans jautājums. Paldies. Ak, Mrs. Luling. Paldies Lulings kundzei. Ir izskanējuši ārkārtīgi daudz interesanti jautājumi. Patiesībā jautājumi ir tik ārkārtīgi plaša spektra, un tie skar Eiropas Savienības nākotni, ka es nevaru vien uzsvērt to, cik šie jautājumi ir svarīgi. Un, protams, ka visos šajos jautājumos atbildēs un arī ziņojumos vajadzētu iepīt dzimumu līdztiesību. Ir vēl viens runāt gribētājs, un tā ir Sinklērs kundze. Lūdzu. Thank you, uh, <clears throat> Madam Chairman. Just really... Paldies, Paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos eh, tikai atbildēt Lulings kundzei, ka, piemēram, runājot par to, no kurienes tad nāk šī nauda, tad 36% ir pieauguši medicīnas izdevumiem, kas ir paredzēti, paredzēti deputātiem. Patiesībā šīs parlaments ir institūcija, kura visu laiku palielina savus izdevums. Es domāju, ka mums nevajadzētu runāt par to, ka deputātiem būtu jāpalielina naudas izmaksājumi. Priekšsēdētāji, paldies, un tagad dodu vārdu Haugas kundzei, lai atbildētu uz jautājumiem, kas šeit izskanē lūdzu. Jā, vielen dank. Ähm, ich werde... Jums paldies. Sākšu ar pēdējo jautājumu. Jā, tas ir äh, punkts, uz kur man tiešām ir jāatbild. Uh, kā budžeta komitejas eh, priekšstādātāja vietniece, nevis kā šūre priekšstādātāja. Ja mēs runājam par Eiropas parlamentu budžetu nākošajam gadam, tad eh, ir situācija tāda, kā to aprakstīja Lulings kundze. Levandovska kungs ir sazinājies ar parlamentu un ar visām citām institūcijām, un viņš sacīja, ka palielinājums nedrīkst būt lielāks par vienu procesu. Taču Astrīda tā jau ir pagātne budžeta komitejā un pagājušā nedēļa plenārsēdē mēs balsojām par vadlīnijām, mēs pieņēmām šīs vadlīnijas. Un saskaņā ar to parlaments ir skaidri paudz savu nostāju, ka palielinājums budžete ziņā ir saskaņojums ar inflācijas pieaugumu. Un tas tātad būtu 2,3%. Jānuša Levandovska. Jānuša Levandovska 1% ir kaut kas, no kā jau esam uh, distancējušies. Budžeta komitejas uh, referents ir Fernandeš kungs, viņš strādā arī ar Lulings kundzi. Viņš vairāk strādā pie mikro ekonomikas jautājumiem. Ja jums ir jautājumi par to, tad jūs lūdzu adresējiet tos viņam. Taču es vēl jums, vēlreiz jums varu sacīt, ka parlaments ir nolēms, ka šis palielinājums būs vairāk nekā 1%. Sākotnēji tas tika paredzēts kā palielinājums 5,6%. Arī mūsu skatījumā tas būtu par daudz, tāpēc mēs sacījām, ka šis palielinājums būs tāds, kāds ir arī inflācijas pieaugums. Es to saku nevis kā šo komitejas priekšstādātāju, bet gan kā budžeta komitejas priekšstādātāja vietniece ja jūs ieklausījāties Sinklēras kundze sacītē, viņa teica kaut ko gluži pretēji tam, ko sacīja Lulings kundze. Mēs saprotam, ka Eiropas parlamentā valda atšķirīgi viedokļi. Tieši tāda tagad ir situācija. Un līdz ar to balsojums eh, uzrāda šīs atšķirības, taču eh, visu izšķir vairākums. Tā ir pieņemts. tad es jums nedaudz vairāk varētu pastāstīt par šo komiteju. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc esmu jūsu vidū šodien. Es varētu vispirms sacīt, nē, Kornelisens kundzei, mūsu komiteja ir ierobežots laika grafiks. Mūsu mandāts ir nodrošināt uh, Eiropas parlamenta virzību saskaņā ar daudzgad finanšu plānu. Mēs beidzam darbu jūnijā, ja mēs balsojam jūnijā, tad mums ir nostāja un tad komisija vienkārši komiteja vairs uh, nedarbosies. N nav nepieciešams nekāds oficiāls lēmums par šīs komitejas slēgšanu, Taču mums nav nekādu plānu paplašināt mūsu mandātu vai paildzināt to. Mēs savu darbu jau būsim izdarījuši. Pāruns ar eh, padomi par jauno finanšu eh, perspektīvu ir budžeta komitejas pārziņā. Nu, es ar to negribētu sacīt, ka es vispār neiesaistīšos, taču es nebūšu šura komitejas priekšstādātāju. Šura komiteja līdz tam laikam būs pārstājusi savu eksistenci, vismaz tā es ceru. Tagad runājot par eh, dzīmumu perspektīvu. Jā, šīs, šis aspekts ir svarīgs, taču ja mēs to šeit gribam iekļaut, tad mums tas ir jāizvirz kāda vispārēja prasība. Tad eh, arī citas, citi aspekti ir tā sakot jāaktu, jāaktualizē. Ja jūs paraugāties uz uh, jūsu rīcībā esošo ziņojumu, jā, tad to var nedaudz grozīt, taču ja jūs tajā paraudzīsieties, tad jūs redzat, ka vispārējās varlīnijas ir norādīts. Tā nav programma, par kuru ir beig beigās kaut kā īpaši jālēmj. Procedūra ir šāda. Mēs jūnijā pieņemsim mūsu nostāju, mūsu kā parlamentu nostāju. Jūnija beigās, jūlijas sākumā komisija nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Tur būs e, visi skaitļi un tabulas un tā tālāk. Un tād sāksies pārunas, jeb diskusijas. Ja mēs gūstam panākumus pārunās ar padomi, tad politikas, par kurām mēs būsim vienojušies ar padomi, iekļausies, tiks saskaņots ar tiesību aktiem. Tā vienmēr ir bijis. Komisija nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu par kohēziju, piemēram, par kopīgo lauksaimniecības politiku. Un toreiz tā bija septītā pamatprogramma, tagad tā būs astotā pamatprogramma. Visi šie, visa šīs daudzgad programmas tiks uh, prezentēts tajā brīdī, un tād tajā brīdī mums ir jāpievērš uzmanību tam, ka tiek ņemtas vērā arī sievietes. Taču mans iespējas ir tāds, ka mēs te vienkārši laužam vaļā jau atvērtas durvis, jo neviens jau pret mūsu patiesībā nestājas. 2020. gada stratēģijā jau kārtējo reizi ir uzsverts, ka mums ir jāvairo labklājība Eiropā, taču tas ir īstenojams tikai vairojot sieviešu nodarbinātības īpatsvaru. Un ja mēs palielināsim sieviešu nodarbinātības eh, īpatsvaru, tad mums ir jānodrošina zinām apstākļi, piemēram, bērnu pieskatīšana, un tad tam, tas jāparāds visās dalībvalstīs. Es, piemēram, te domāju Vāciju, kur noteikti te ir zinām trūkumi. Uh, Taču mums, protams, ir arī jāapmāca jaunas sievietes. Mums jāatbalsta viņu apmācība vai izglītošanās. Mums ir jāpalīdz, jāpalīdz visām sievietēm, kas varbūt atgriežas eh, darbā pēc eh, bērnu laišanas eh, pasaulē vai pēc tam, kad viņas atgriežas pēc 3-4 gadu prombūtnes, ko pavadījušas kopjot bērnus. Mums ir jāpalīdz viņām nonākt atpakaļ darba tirgojot, citādi mēs nepalielināsim nodarbinātības īpatsvaru. Taču izteiksimies pilnīgi skaidri. Mums ir jāsaka pavisam skaidri, ka dzimumlīdztiesības institūtam ir jāparedz pietiekoši līdzekļi. Tātad par visām šīm uh, lietām jāvienojas pēc finanšu perspektīvas. Turklāt uh, mums jau iepriekš nav nekāda tiesība akti. Mēs varam darīt to, ko mēs esam darījuši vienmēr. Mēs varam uh, vērst komisijas uzmanību uz sievietēm vai dzimumu jautājumiem vai nodarbinātību vai dažādiem apstākļiem, kas ļautu sievietēm piedalīties darba tirgū. Te nav runa tikai par to, ka mums jānodrošina, ka sievietes ir nodarbinātīs, bet tieši, ka tās ir nodarbinātas kvalitatīvās darba lietā, vietās, nevis vispār strādā. Un tad Morāns Šatjē kundzei bija pilnīgi taisnība. Eiropas sociālais fonds ir viens no instrumentiem, kas ir ļoti svarīgs. To mēs esam ar, sacījuši arī mūsu komitejas debatēs. Tas ir instruments, kas ir izmantojams sieviešu iespēju palielināšanai un sieviešu nodarbinātības palielināšanai. Nu, tas neatiec tikai uz sievietēm, taču tās noteikti ir iekļauts tā lokā. Un tas ir jāpatur prātā, kad mēs pieņemam tiesību aktus. Varbūt tas izklausās zaimojoši, taču ne visi uzskata, ka mums būtu jārīkojas tieši šādi. Dažkārt man liekas, ka citēšana būtu pareizais virziens. Es katrā ziņā varētu iedomāties šādu situāciju. Ja, uh, ja mēs gribam izstrādāt tiesību aktu, tad mums šeit arī jāparedz kvotas. Dalību valstīm būs jāizmanto, būs jāizmanto šis sociālais fonds. Nevien, tā nekad nav 100% Eiropas nauda. Te ir arī līdzfinansēšana no dalībvalstīm, bet es domāju, ka mums jāspēj izdarīt spiedienu uz uh, līdzekļu piešķīrēja aģentūrām, lai tās uh, piemēro šo te dzimumu līdztiesības praksi. Es, protams, nezinu, kāda situācija ir visur, es vislabāk pazīstu savu pašas dalību valsts, taču vismaz manā reģionā situācija visbiežāk ir tāda, ka, ka nenodarbinātie ograči kad viņi zaudē darbu, tāpēc, ka ogļartuve tiek, slē, ogļartuves tiek slēgtas, tūlīt atrod citu darbu, ar viņu problēmas risinā, risina, bet uz sievietēm tas neskāpēc neatiecas. Es domāju, ja mēs esam vienojušies par 2020. gada Eiropas stratēģiju, tad arī jāparādz kvota šajā stratēģijā, un mums šeit ir iespēja tās īstenot. Arī Britē bija jautājums, viņa gan ir jau devusies prom. Viņa saka, ka tur e, ziņojumā mums ir jāizmanto tā paš, tā, tie paši līdzekļi KLP, taču mums ir jāpārstruktūrē KLP un ar šo, šo pašu, šo, lī, ar šiem pašiem līdzekļiem, tad mēs tālāk finansēsim struktūra fonds. Bet no kurien šie papildu līdzekļi nāks, es nezinu. Šai brīdī es jums uz šo jautājumu nevaru atbildēt. Bet mums būs jāmēģina salikt visus eh, dotos kopā un jāizveido scenāriju. Tad mēs eh, teiksim padomēji ja jūs, varat, ja jūs nevarat e, nodrošināt līdzekļus, tad mums jāaizmirst par vienu vai otru politiku, un tad e, tie būs nacionālajie budžeti, kam būs jānodrošina šie līdzekļi. Ja mēs runājam par apjomu nozīmi, tad te nebūs tā pati e, tie paši līdzekļi pieejami. Mēs runājam par apmēram tādām pašām sumbām. Uh, Nu, varbūt, ka tur varētu būt atšķirība par 1,3%, piemēram, to nevajadzētu pārsniegt, taču varbūt, ka tur varētu būt 1,4, 1,06, nu, katrā ziņā šajās robežās. Es esmu pārliecināta, ka jūs zināt, dažādi proje, projekti izmanto dažādas summas, dažādos projektu posmos, dažkārt vairāk naudas ir vajadzīgs sākumā, citkārt projekta īstenošanas beigu stadijā. Esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja kaut kā šeit sadalīt līdzekļus tā kā ir izdevīgāk. Un vēl es e, gribētu nodrošināt, ka e, Eiropas investīcija banka un e, Eiropas rekonstrukcijas banka, abas šīs bankas strādās ar mums kopā politiku izveidēji. Un tā mēs varētu arī secināt, kā valsts nauda tiek izmantota dalībvalstīs. Te nav runa tikai par uh, līdzekļiem no Eiropas Savienības, bet arī par līdzekļiem no pašas dalībvalsts. Tad varbūt tā mēs varētu īstenot daudz vairāk projektu. Taču tas būs īstenojams tikai tad, ja mēs līdzteku strādāsim gan Eiropas līmenī, gan dalībvalsts līmenī, un ka tie strādās, uh, ka tie strādās līdztekus. Bet mums ir arī jāiesaista Nacionālo parlamentu deputāti. Mums nepieciešams arī spiediens no viņu puses. Es nezinu, vai es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Es domāju, ka vairumu no tiem es esmu atbildējis. Nu, katrā ziņā, kā jau es sacīju, šis, šī dzimuma perspektīva. Protams, mums tā ir jāpiemina vispārējā daļā, ir nepieciešama arī īpaša nodaļa tās aprakstam, taču mums vienkārši ir jāmin, ko nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst. Un, ja ir runa par galīgo budžetu, tad par to mēs varētu vienoties. Paldies! Paldies, Haugas kundzei! Un eh, tagad par grozījumu iesniegšanas datumiem. Tātad iesniedzot gro, grozījumus, mēs eh, varam iespaidot īpašās komitejas ziņojumu, un pēc tam mēs turpināsim strādāt darbu pie budžeta. Un tagad, eh, kā mēs iesniegsim grozījumus? Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. marts pusdienlaikā. Un balsojums mūsu komitejā 20. aprīlī. Un Sūra komitejā ir paredzēts balsojums maija beigās, un plenārsēdē šis ziņojums tiks izskatīts plenārsēdē. Vēlreiz sirsnīgs paldies par visu informāciju un arī par to, ka mēs šeit vēl diskutējām par svarīgiem jautājumiem. Haugas kundze. Un tagad man vajadzētu uzdot vēl vienu papildus jautājumu, saka Haugas kundze. 31. martā ir eh, grozījuma iesniegšanas termiņš atsevišķiem deputātiem vai komisijai? Pretējā gadījumā mēs nevarēsim tos izskatīt, pārtulkot un izskatīt. Pat ja komiteja sagatavos savu ziņojumu, tad uz plenārsēdi tas diez vai aizies. Tātad mums vajadzētu tos Priekšsādātāji, mēs tā tad iesniedzam grozījumus, mēs balsojam par šiem grozījumiem un iebalsojam tos atzinumā, tātad mūsu komiteja sagatavo atzinumu. E, nebūs jau tā, ka mēs iesniedzam grozījumus jums, tas būs atzinums, bet e, tā kā mums nav bijis pietiekam daudz laika, mēs nesam. Uh, varējuši sagatavot šo atzinumu savādākā veidā, proti atzinums sastāvēs no grozējumiem, par kuriem mēs balsosim. Vēlreiz paldies par visu informāciju un es jums novēlu veiksmi īpašās komitejas darbā. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir numurs 6. 5, es atvainojos, 5, saka pati priekšsēdētāja. Piektais darba kārtības punkts - demografiskās izmaiņas un to ietekmu uz ēst turpmāko kohēzijas politiku. Un šobrīd ir izveidojusies tāda situācija, ka jau iepriekš mēs esam runājuši par demografiskajām izmaiņām un to ietekmi uz Eiropas Savienības kohēzijas un arī citām politik politikām. Atzinumu ir sagatavojis Zaborskas kundze. Un Mēs šo atzinumu nosūtīsim Regi komitejai, kur ir atbildīgā komiteja. Un tagad dodu vārdu Zaborskas kundzei, lai iepazīstinātu mūs ar to, kā jūs domājat strādāt pie atzinuma sagatavošanas un kā notiks diskusijas. Bet tā tad vispirms dodu vārdu Zaborskas kundzei, lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, milé kolēģi. Lielas paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Ziņojums ir ārkārtīgi interesants, manuprāt. Un kohēzijas politika, manuprāt, var ļoti būtiski uzlabot demografisko situāciju, ar ko šobrīd sastopamies kā jau priekšādātājs kundze, jūs nu pat pamatoti teicāt, mūsu komiteja par šiem jautājumiem jau ir spriedusi. Mm. Tas notika jau 2006. gadā pirmoreiz toreiz, kad Eiropas komisija nāca klajā ar zaļo grāmatu par demogrāfiskajiem aspektiem Eiropas Savienībā un starppauģu solidaritāti. Kopš šī brīža esam sagatavojuši vairākus ziņojumus par šo tēmu - kohezijas politika, uh, var ņemt vērā aspektus gan no, no, no visād, visām demogrāfiska rakstura problēmām. Un vienlaicīgi tā var būt arī tā, kas uh, palīdz sabiedrībai Eiropas Savienībā. Domāju, ka kohēzijas politika var nest ļoti pozitīvu ietekmi, ļoti pozitīvā ziņā uzlabot kopējo demogrāfisko situāciju. Un uh, Tā var palīdzēt arī uzlabot dzīves līmeni vecāku gadagājumu cilvēkiem mūsu sabiedrībā, piedāvājot iespējas cilvēkiem, kas, piemēram, ir tieši pietuvojušies pensijas vecumiem, tie var palīdzēt šiem cilvēkiem atrast darba vietas. Savos ierosinājumos pievēršos jautājumiem, kas saistīti ar demografisko deficītu un esmu likus priekšā arī pavisam konkrētus priekšlikumus par to, kā situāciju uzlabot, ir tīpaši eh, konkrēti runājot par priekšlikumiem, kas būtu attiecīgi vērsti uz attiecīgajām reģionālajām varas iestādēm. No vienas puses, atbildība reģionos, protams, ir ļoti atšķirīga no vienas dalību valsts uz citu, un lielā mērā šis atbildības līmenis ir atkarīgs no konkrētā kompetenci sadalījuma šajos eh, teritoriālajos, šajās teritoriālās struktūrās. No otras puses, svarīgi, protams, respektēt arī subsidiaritātes principu. Un nepieciešams izmantot reģionālu mērogu politikas, kas arī gūst atbalstu no kohēzijas politikas Eiropas Savienībā. Šī politika ir ļoti interesanta, jo reģioni ir vispietuvinātākie iedzīvotājiem dalību valstīs. Manuprāt, mums atzinumā vajadzētu pievērties konkrētām specifiskām problēmām, ko būtu iespējams atrisināt tieši ar kohēzijas politikas palīdzību. Un tādas kohēzijas politikas palīdzību, kas būtu vērsta tieši uz sievietēm. Jaun, gan jaunajās dalību valstīs, gan arī vecajās dalību valstīs novērojam to, ka aizplūst no reģioniem smadzenes. Tātad visi gudrie kvalificētie cilvēki, īpaši no lau, lauku reģioniem dalību valstīs. Daudzi izlem pārcelties uz ārzemēm un strādāt tur. Tātad notiek ne tikai pārvietošanās no lauku reģioniem uz pilsētiem, bet arī uz ārvalstīm, uz citām zemēm. Uh, lai palielinātu nodarbinātības apjoms dalī, lauku reģionos dalību valstīs, mums ir jādomā par to, tīpaši par jaunajām kvalificētajām sievietēm, kas dodas prom no lauku reģioniem. Vēl viena problēma, ko esmu arī pieminējusi, ir jautājums par šo profesionālās un privātās dzīves apvienošanu. Tas vienmēr ir problemātiski. Un arī šai jomā pilnīgi noteikti, ja mēs strādāsim, tad varēsim arī palielināt, piemēram, dzīvestības likmi, varēsim palielināt arī vecāku gadu gājumu apkopas jautājumus, uzlabot šos jautājumus. Mēs ļoti labi zinām turklāt arī, ka nabadzība ir viens no, viens no tiem uh, postiem, kas visvairāk skar sievietes. Nu, šeit jādomā par jaunām tehnoloģijām, varbūt par mikrofinansējumiem. Tie varētu būt daži no pasākumiem, kas varētu ļaut, palī ļaut mums palīdzēt sievietēm šajos reģionos, ko, piemēram, nabadzības problēmas skar visskarbāk. Pagājušajā nedēļā jau minēju, ka es savu e, tieši pirms 8. E, mārta starptautiskās sieviešu dienas publicēju pētījumu, kurā tika teikts, ka 30 līdz 50 procenti eh, no tā sauktā palēkās ekonomikas zonas darba, tātad nelegālā darba, tiek eh, veikti tieši sieviešu rokām. Un būtu ļoti labi, ja Eirostat savos statistikas datos varētu šāda veida faktorus iekļaut, ņemt tos vērā. Tātad šos neredzamos, ja palēkajā, palēkajā zonā notiekošos eh, darbus, par ko sievietes pat nesaņem algu. Neaizmirsīsim arī to, ka ka sievietes ļoti lielā mērā strādā arī brīvprātīgo darbu. Arī tie, manuprāt, ir rādītāji, kas atspoguļoti to, cik lielā mērā sievietes ir aktīvas uh, savā darba laukā. Nu jā, viņas veic šo brīvprātīgo darbu, un tas ir vērā ņemams uh, fakts. Turklāt runājam par sabiedrību, kas pamazām noveco. Uh, līdz 2012. gadam, kad būs eh, Eiropas aktīvās novecošanas gads. Mums vajadzētu nākt klajā ar šo ziņojumu. Es jau norādu, ka ir nepieciešams uzsākt konkrētus pasākumus, pieņemt mērus, kas ļautu pievērsties sieviešu darbībai un aktivitātēm un kas ļautu stiprināt viņu ieguldījumu gan sociālā, gan teritoriālajā kohēzijā. Pastāv arī vairāk reģionu, ir arī tāda reģiona, kas ir nabadzīgāka kā citi, un varbūt mums vajadzētu to atzinumā uzsvērt, ka, piemēram, finansējums vēža skrīningam, jeb diagnosticēšanai ir jāpastiprina arī tieši šādos nabadzīgākos reģionos, un tam jāizmanto dažādi veidi reģionālās attīstības eh, līdzekļi. Nu, ļaujiet man vēl arī pieminēt eh, vecāku gadagājumu sieviešu aktivitātes. Par to jau runāju. Mēs ļoti labi zinām, ka šajos krīzes apstākļos, krīzes laikā brīvo darba vietu skaits ir ārkārtīgi neliels, un to arī atzinumā uzsveru. Un tāpēc, manuprāt, vajadzētu runāt tieši par nodarbinātības situāciju. Es ļoti labi zinu, ka kohēzijas politikas ietvaros uh, ir vairākas jomas, kur tiek runāts, piemēram, par ģimenēm, par lielām ģimenēm, un, protams, ka sievietes loma ģimenē ir ļoti spēcīga, viņas ir bieži vien saistītas ar šo ģimeni jautājumu. Un, manuprāt, ir vajadzīgs tāds svaigs, objektīvs skats uz šo jautājumu, uz jautājumu par to, kā reģionālās attīstības līdzekļus izmantot tā, lai uzlabotu sievietes lomu un sievietes dzīves kvalitāti Paldies priekšādātāji par to, ka devāt man vārdu un ļāvāt man līdz ar to prezentēt šo atzinumu. Esmu pārliecināta, ka kolēģi noteikti nāks klajā ar lieliskām idejām, uzdos man jautājumus un izteiks komentārus. Paldies! Tekmīsīs Zaborski. Paldies Zaborskas kundzei. Un pirmajai es dodu vārdu Morēna Šatjēra kundzei lūdzu. Merci, madame la. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies priekšādētāji. Es gribēju pateikties Anai Zaborskai par viņas paveikto darbu. Un gribēju atsaukties uz vienu punktu. Viņa runā šeit par uh, mērķiem, manuprāt, tā ir ļoti laba analīze. Tātad viens punkts, kur mēs varētu kopā vēl padomāt, un tas ir sastais punkts. Šajā punktā jūs prasāt, lai Eurostat izstrādātu tādus rādītājus, kas ļautu noteikt un izvērtēt sieviešu līdzdalību brīvprātīgās darbībās. Nu, es labprāt gribētu iet vēl tālāk. Jo mūsu mērķis, taču globālais mērķis ir pilnīgi noteikti panākt to, lai tas darbs, ko sievietes veids, tiktu ņemts vērā, lai tas tiktu izvērtēts un novērtēts. Un mums vajadzētu iet vēl tālāk. Mums ne tikai vajadzētu prasīt, lai Eirostat rīkojas, bet mums vajadzētu sastrādāties kopā ar reģionālajām varas iestādēm, lai arī tās novērtētu uh, un uh, šo situāciju un lai tām būtu attiecīgas kompetences. Jo gal galā brīvprātīgajiem darbam jātop, tam jābūt atļautam, uh, tā sievietes tam jāspēj to darīt, bet tāpat laikā tas arī jāspēj novērtēt jo tas ir tāds pats darbs, kā pilnīgi jebkurš cits algots darbs. Un es domāju, ka arī šāda darba nolūkiem ir vajadzīgs daudz izglītības, apmācība akadēmiskā līmenī un tā tālāk. Un turklāt Zaborska kolonizē, es domāju, mums vēl vajadzētu runāt par to, ka, lūk, šai, šim novērtējumam un, un attiecīgajām kompetencijām, ko sievietes gūst brīvprātīgi darbu strādājot, ir, ir jābūt iekļautam šai punktā. Bauers kundze, lūdzu. Thank you so much. It's really... Paldies! Patiešām bija ārkārtīgi interesanti diskutēt par šiem jautājumiem un izskatīt tos kohēzijas politikas gaismā. Un no otras puses mēs tos izvērtējām arī demografisko izmaiņu skatījumā. Un, protams, kā ir jāskatās arī uz sieviešu situāciju. Šobrīd izskatās, ka tas tiešām ir ārkārtīgi grūts uzdevums visiem kopā risināms. Un tas, ka mēs šo jautājumu kodolu esam atklājuši, ir ārkārtīgi svarīgi. Šā iemesla dēļ uzskatu, ka infrastruktūra jautājums un kohēzijas politikas saistība ar šo jautājumu ir viens no būtiskākajiem izskatāmajiem. Man radies iespējas, iespējas ka šobrīd mēs varbūt eh, samērā vienpusēji prezentējam visus šos faktus un datus, jo jautājums jau nav tikai un vienīgi par sociālo infrastruktūru. Es eh, no sirds uzteicu Zaborskas kundzes skolistisko pieeju šo jautājumu aprakstīšanā, bet varbūt kā vajadzētu vēlreiz pārskatīt, izskatīt un diskutēt infrastruktūras saistību ar kohēzijas politiku, kā arī sieviešu situāciju un lomu šajos procesos. Tātad par to, kāda būs kohēzijas politikas nākotne. Man ir radies iespējas, ka tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums radīt pievienoto vērtību, uh, Un vienlaicīgi man radusies pārliecība, ka tas būtu tā vērts, būtu vērts piestrādāt pie šo jautājumu izskatīšanas, jo tas atmaksāsies nākotnē. Kohēzijas politika nākotnē tiešām sievietēm varētu būt izšķiroša. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad dodu vārdu Kostas kundzei. E, Ringrācija un atrunītienā. E. Paldies! Paldies, Zavorskas kundzei! Viņas novērtējums ir ļoti izsmalcināts, un tas ir ļoti loģisks. Šīs tēmas sakarā mums tiešām būtu jādara viss, kas ir mūsu spēkos. Tas arī mums palīdzēs pārorientēt reģionālās kohēzijas politikas tajā brīdī, kad mēs domājam par jauno Eiropas struktūru fondu struktūru. Tā tad būtībā es pilnīgi piekrīdu šiem punktiem. Neredzamais darbs. Nu, tas ir kaut kas, uz ko aicināja Pekina. Te būtu jārunā par pagātības uh, eh, veidošanu saistībā ar sociālo labu uh, eh, to, uh, to brīvprātīgo darbu kas netiek apmaksāts. Eh, Pekina bija prasījusi, lūgusi, lai ANO izstrādātu definīciju šādu veidu darbam. Vēl daži jautājumi - mikrofinansēšana. Es domāju, būtu vērts, ka mikrofinansēšana neparādītos tikai, komer, eh, tikai komerciālā līmenī, vismaz tā tas atainojas Itālijas uh, itāļu tūkojumā. Es gribētu, lai mikrofinansēšana šeit parādītos kā sieviešu atkarības mazinātājs. Un otra lieta, kas iespējams vēl būtu jāuzsver, ir tā, ka mums jāgarantē lielāka vecāka gadgājuma ļaužu autonomija. Reģioni tiem varētu palīdzēt, piemēram, uh, Uh, nodrošinot uh, nodokļu atlaides vai kaut kādus vouchers, lai viņi varētu palikt mājās. Un treškārt jāuzsver tas, ko sacīja Morāns kundze. Es vērstu lielāku uzmanību uz vecāku cilvēku interešu veicināšanu, viņiem gūstot uh, atbalstu no uh, dažādiem tīkliem, asociācijām, kas nodrošina apmācības. Un tas arī palīdzētu veidot pauģu solidaritāti. Piemēram, jaunieši varētu palīdzēt eh, vecāgadgājumu cilvēkiem orientēties datoros. Jeb kāda veida darbība, kas palīdzētu, eh, kas tuvinātu šīs paudzes. Te, piemēram, varētu būt arī atsauce uz uh, Uh, mājās uzņemšanas uh, struktūru, piemēram, vecāku ļauži varētu uzņemt savās mājās jaunākus. Ir, ir, ir reģionāls politikas, kur ir, vai, kur ir tas iespējams. Paldies, un tagad es dodu vārdu komisijas pārstāvjiem Rolanda kungam, lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātājs kundze varbūt ir vērts pieminēt dažus vārdus informē, informācijā. informācija. Marta beigās komisija nāks klajā ar ziņojumu par demogrāfiju, tas ir igads ziņojums. Tas bija jāpublicē jau pagājušajā gadā, bet tas tiks publicēts šogad. Nu, es jums nevaru te visu informāciju sniegt, bet um, te mazliet par tiem ieteikumiem, kas parādās atzinumu projektā. Šai ziņā mums ir vismaz uh, daudz maz labi jaunumi šķiet, ka dzimstības uh, īpatsvars Uh, uzlabojas, ņemot vērā uh, to, ka tiek iedrošināts sieviešu, sekmēt sieviešu nodarbinātība, kohēzijas politika, arī nodrošina šādu veidu politiku, vismaz virsība šeit ir labi. Un tagad uh, par smadzeņu aizplūšanu, protams, ka ziņojumā neparādās tas reģionālā griezumā, bet dažās dalībvalstīs tradicionāli šī uh, migrācijas plūsma ir negatīva, citā sakau pozitīva. Varētu sacīt, ka tie ir labi jaunumi, mēs te varētu izmantot arī reģionālo rādītāju. Un runājot par septīto punktu, uh, Eiropas uh, gada kolēģiem es ierosināšu paraudzīties uz, šīm spe, uz šiem specifiskajiem pasākumiem par labu sievietēm, lai nodrošinātu, ka sievietes arī netiek atstāts aiz borta. Nu, tas arī būtu viss no manas puses, bet esmu jūsu rīcībā. Paldies! Sirsnīgs paldies, un tagad dodu vārdu Zaborskas kundzei, ja vēlaties, protams. Paldies, priekšstādātāji! Pateicos arī visiem kolēģiem un Rolānu kungam par viņu komentāriem. Varbūt dažos vārdos no manas puses es varētu minēt, ka šeit izskanējošie ierosinājumi ir iestrādājumi manā ziņojumā, to es darīšu. Paldies, ka likāt uzsvaru uz infrastruktūru. Tas, protams, palīdzēs nabadzības izskaušanai. Un tas arī palīdzēs eh, nodrošinās to, ka no nabadzīgākiem reģioniem neaizplūst smadzenes. Un tas arī nodrošinās eh, skaidru demogrāfisko problēmu risināšanu. Bet Kostas kundze 4. punktā minēja šo mikrofinansējumu jautājumu. Protams, ka biznesa, eh, jeb mm, tirsniecības aktivitātes eh, te varētu svītrot un paņemt šo mi mikrofinansējumu plašākā skatījumā. Un runājot par nodokļiem un reģionālajiem kompetencēm, finanšu aspekti ir dalību valstu kompetencē, un tāpēc es nedomāju, ka te kaut kas ir darāms reģionālā līmenī. Te ir uh, risināmi jautājumi nacionālā līmenī. Pateicos komentāriem par jūsu ierosinājumiem un eh, grozījumu ceru atainos mūsu komitejas lēmumu. Paldies. Paldies, un tagad pavisam īsi došu vārdu Bauers kundzei ļoti īsam komentāram. Jāsaka, Bauers kundze, es tiešām būšu lakonisma. Es eh, vēlētos pieminēt piekto punktu, kurā ir kļūda. Tak för påpekandet. Då... Tas bija Ungāru tulkojumā. Jā, un tagad par laika grafikiem. Līdz 22. marta 12. dienā ir jāiesniedz grozījumi, 20. 10. aprīlī balsosim komitejā un regi komitejā 26. maijā un jūlijā šis jautājums tiks izskatīts plenārsēdē. Un tagad, godātie kolēģi un draugi, Jag skulle vilja föreslå Varbūt nedaudz pamainīsim darba kārtību tā iemesla dēļ, ka mums, pie mums tikko ir ieradusies Frančeska Balcānī kundze, kura ir 2012. gada budžeta referente. Tā tad priekšlikums, ja, protams, kolēģi tam piekritīs. Uh, Es vēlētos pamainīt darba kārtības punktus vietām, un šobrīd mēs varētu diskutēt par 12. gada budžeti un dodu vārdu Balcānī kundzei. Ja jūs, kolēģi, piekrītat, piekrītat? Tad pārlecam pie 8. darba kārtības punkta, un mēs gūsim informāciju par 2012. gada budžetu un dodu vārdu referentei Balcānī kundzei. Frančeska Balcānī dod vārdu jums. Jūs esat referente 2012. gada budžeta jautājumos. Tātad lūdzu. Grazie par questo incontro. Che... Mm, Spē... Liels paldies par uzaicinājumu. Es ceru, ka šī viedokļa apmaiņa būs ļoti vērtīga budžeta procedūrai. Katru gadu šī budžeta procedūra šķiet ļoti ilgstoša un jo īpaši jūtīgi tā bija šogad. Es gribētu pēc iespējas vairāk iesaistīt specializēto komiteju, jo budžetam tagad šis ir ļoti saspringts laiks. Mēs mēģinām atrast mūsu sektorālās prioritātes rezolūcijas priekšlikumā par procedūru, es mēģināju identificēt galvenās prioritātes un nākt klajā ar tām plašākām prioritātēm. Tās varētu būt eh, kodols tālākai budžeta attīstībai. Un tāpēc es gribētu sākt ar 2020. gada stratēģiju. Tā jābūt visa pamatā. Katru gadu mēs ar grūtībām rodam vadlīnijas budžetām, bet šogad situācija bija citāda. Jo mums bija ļoti plašs vairākums, jo parlaments iestājas par 2020. gadu stratēģiju. Turklāt šis ir pirmais Eiropas semestra gads. Un tā tad visas iesaistītās puses mēģina spērt soļus ekonomiskās pārvaldības virzienā, un tāpēc es gribētu aicināt visus eh, būt konsekventiem saistībā ar galvenajām eh, prioritātēm, mērķiem. Šai stratēģijai jākļūt uh, reālai konkrētai, un tā ir arī attiecīgi jāfinansē. Un izmantojot to kā devīzi, mums jānodrošina konsens un sinerģijas starp Eiropas Savienības un dalību valstu budžetiem. Un tāpēc es mēģināju nākt klajā ar sākotnējo priekšlikumu, kurā jānosaka galvenā prioritāte Ja jūs paraugāties uz rezolūcijas priekšlikumu, es nākšu ar to klajā plenāru sēdē nākošnedēļ, es identificēšu par mūsu galveno mērķi, par ko mums visiem ir jāvienojas, kas mums jāpanāk 2020. gada stratēģijas ietvaros. Tātad mums Eiropas saimnībā jānodrošina vairākas kvalitatīvas darba vietas, un tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši sievietēm, jo sievietes ir tie Eiropas saimnieks pilsoņi, kuri saskars ar vislielākām grūtībām darba vietas rašanā, jo īpaši kvalitatīvas darba vietas atrašanā. Un tāpēc es vēlētos, lai 2012. gada budžetā tiktu noteikti apstākļi šiem labākajām darba vietām. Tas tātad būtu plašāka apmācība, eh, spēju un dažādu citu iemaņu apgūšana, jo pateicoties šiem faktoriem mēs varēsim spērt soļus tālāk un izveidot šo Eiropas pievienoto vērtību. Un pamadoma ir tāda, ka budžeta procedūras laikā mēs varētu palikt pie tām specializēto komiteju izvirzītajām prioritātēm, jo tās ir kompetenti šai ziņā. Tāpēc es aicinātu visus kolēģus, neatkarīgi no tā, kurā komitejā jūs strādājat, jau tagad raudzīties uz budžetu un identificēt politiskās prioritātes. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam zināt, ko mēs gribam panākt ar budžetu. Mums ir jāspēj izvērtēt komisijas priekšlikums pārliecinošā veidā, pamatoties uz mūsu zināšanām. Līdz 1. maijam es pati nākšu klājā ar citu priekšlikumu. Tur ir paredzēti pilotu projektu un sagatavošanās pasākumi. Tos es gribētu uzskaitīt uh, priekšlikumā pēc iespējas ātrāk komisijai, lai mēs jau gūtu ieskatu par eh, komisijas reakciju. Nu, tad tur mēs tad varētu spriest, eh, kādas te ir vēlmes, un tad runājot par parlamentu, mēs varētu domāt konkrēti par izmaiņām skaitļos budžetā. Šim budžetam ir, ir jābūt viegli lasāmam un politiski konsekventam. Tāpēc lūgums no manas puses būtu šāds. Un tā ir arī šī sanāksmes pamatdoma. Mums ir skaidri jāpasaka, mēs vēlamies identificēt politiskās prioritātes, kuras ir jāizceļ šajā komitejā 2012. gada budžetā. Tas attiektos uz tām jomām, kas ir jūsu kompetencija, kuras jūs gribat optimizēt nākošajā budžetā. Taču nav nekāds šaubu par to, ka šis ir jūtīgs jautājums, jo rezerves būs eh, ļoti ierobežotas. Un mums ir ārkārtas sanāksme arī paredzēta, kas identificēs perspektīvas. Tātad eh, prioritāšu atkārtot definēšana ir kaut kas, kas mums jāņem vērā. Mums arī jādomā par tām programmām, kas nav darbojušās tā, kā bija paredzēts, kas nedarbojās labi. Uh, Varbūt, ka tās neizmantoja visu to potenciālu. Visas šīs darbības ir ļoti svarīgas, jo tas nozīmēs, ka mēs izveidosim budžetu, kas ir nevis vienkārši iespējams, bet kas ir arī noderīgs. Tad tas būtu pamat, tā būtu pamatprasība. Paldies! Paldies par šo informāciju. Un Atbildīgais no mūsu uh, komitejas ir Matērs kundze. Viņai nebija izdevies ierasties, bet Šamines kundze ir apsolījusi mūs iepazīstināt ar šo jautājumu. Šamine kundze. Ah, Runātāja nav ieslēgts mikrofons. <laughs> Jā, es atvainojos, saka runātāji. Es runāju Materas kundzes vārdā. Viņa vēl nav ieradusies. Man ir daži komentāri Balzānī kundzei attiecībā uz to, ko viņa sacīja, un vēl es gribētu viņai uzdot dažus jautājumus. 2012. gads ir arī aktīvās novecošanas un uh, paudžu solidaritātes gads ir pieci nožēlojami mērķi 2020. gada stratēģija, un tāpēc es domāju, mums ir jānodrošina cīņa pret uh, nabadzību, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas un uh, finanšu krīzi. Pilotprojekti ir attiecīgi jāfinansē, lai nodrošinātu tiem panākums, lai tie tad varētu apkarot nabadzību. Dzimuma līdztiesības institūtam ir nepieciešams mūsu atbalsts, lai tas varētu pilnvērtīgi darboties. Tā tas varēs arī īstenot tos pētījumus, kas palīdzēs dalībvalstīm novērst trūkumus eh, dzimumu līdztiesībā. Materas kundze jautā, vai neņemot vērā izmaiņas eh, budžetā, uh, Eiropas parlamentam nevajadzētu uh, nodrošināt līdzekļus uh, dzimumu līdztiesības institūtam. Paldies! Paldies! Es uh, pati vēlētos izteikties, bet es runāšu ārkārtīgi lakoniski. Vispirms vēlētos piekrīt tiem, tam, ko ir e, līdztiesības institūts kā statistikas datus sagatavojis, un pēc tam es vēlētos pieminēt um, Balcānī kundzes izvirzītās pie politiskās prioritātes, un pirmajā vietā ir nodarbinātība. Uh, Protams, ka mēs visi uzskatām, ka viena no galvenajām prioritātēm ir, un tai arī ir jābūt nodarbinātībai, mēs šo mērķi izpildīsim. Es vēlētos arī pateikt, ka ar nodarbinātību pats par sevi saprotams ir saistīta arī sieviešu iespēja strādāt algot darbu. Un šādā aspektā man ir zināmas bažas un šaubas. Kāpēc? jo, ja mēs nenodrošināsim sievietēm adekvātas darba vietas, tad nekas nemainīsies, bet ne jau tikai darba tirgum ir jāmainās, mums ir jāizmaina arī sieviešu attieksme un iespējas strādāt. Katrā ziņā ārkārtīgi daudzās dalību valstīs jau šobrīd ir parādījusies tendence, ka Eksistē problēma, kur atstāt bērnu darba laikā, bērnu dārzu nav, un ir arī citi sociāla aizspriedumi, kur šobrīd sievietēm neļauj strādāt. Tā tad ir vesela virkni faktoru, kāpēc sievietes nestrādā vai nevēlas strādāt. Vēl bez tam, paraugoties uz dalību valstu budžetiem, mēs redzam tā saucamo jostas savilkšanas principu, un, protams, ka jostas tiek savilkta tieši sociālajos jautājumos un sociālajos budžeta postaņos, un, protams, sievietes no tā cieši visvairāk. Kāpēc es pieminu visas šīs problēmas? Tāpēc, ka Eiropas 2020 stratēģijā ir rakstīts, ka sievietēm ir jābūt vairāk nodarbinātām, un ja mēs vēlamies to sasniegt, tad mums sieviešu nodarbinātība ir jāpadara par prioritāti ne tikai mūsu komitejā, bet arī visos citos līmeņos. Un, kā jau es teicu, tas ir saistīts arī ar Eiropas 2012. gada budžetu. Priekšsēdētā runāja bez mikrofona. Ingen ytterligare kolēgas. Ja vairāk neviens neve... Ā, Kostas kundze, ir viens jautājums, lūdzu. Lora, apprezzo molto la, il metodo con... Augstu vērtēju šo pieju un eh, neparasto skaidrību, kas raksturo viedokļu apmaiņā ar Balcāniju kundzi. Viņa sacīja vienu ļoti svarīgu lietu manā skatījumā specializētās komitejas ir uzskatāms par prioritārām, kad jāuzklaus to viedokļu. Es domāju, šī doma ir ļoti laba. Tā ir pilnīgi pieejama, pieņemama. Otrakārt, mēs gribētu skaidrāku pieeju attiecībā uz strateģiskajiem mērķiem. Es piekrītu, ja mēs koncentrējamies uz 2020. gada stratēģiju, tad uh, tas atvieglos mūsu darbu sieviešu komitejā. Mums te arī bija diskusijas par to. Es pilnīgi piekrītu tam, ka stratēģiskai prioritāte jābūt nabadzības izskaušanai. Ne tikai, uh, lai šādi turpinātu Eiropas gadu, bet tā ir jābūt arī platformai, kas būtu jāiesaista, jāiekļauj sieviešu dimensijā. Ja jūs paraugāties uz sieviešu vai bērnu īpatsvaru nabadzīgo iedzīvotāju skaitā, protams, pastāv arī tāda lieta kā dzimuma nabadzība. Kā zināms, dalībvalstis ievērš taupības pasākumus labklājības eh, sociālajā budžetā. Itālija to ir īstenojas pilnīgi nepieņemamā veidā. Tātad te ir jāiesaist arī jāņem vērā šī nabadzības platforma. Un tā ir jāsaista ar vēl vienu rezolūcijas priekšlikumu no Eiropas parlamenta puses. Tā būtu rezolāts, rezolūcija par mikrofinansēšanu. mikrokredīti, kas vēl ar vien tiktu uh, finansēti no budžeta, būtu kaut kas ļoti pozitīvs, ja cilvēki par to varētu būt pārliecināti. Priekšsēdētājs kundze, Palcānī kundze gribēja sieviešu nodarbinātību 75% apmērā. Taču mēs nevēlamies, lai te tiktu izveidot kultūra, kad cilvēki vairāk pievērš uzmanību investīcijām. Es domāju, prioritātes var sniegt savu ieguldījumu, uh, virzienu norādīšanā, pa kur mums būtu jāiet. Un, protams, tas ir jāapspriež ar Eiropiešiem, taču mums būtu jāaicina arī dalību valstis, lai tā darbojas šādā virzienā, un arī jānodrošina, ka Eiropas Savienība šādi strādā, jo, inven, jo uh, radošas, eh, radoša pieeja sociālajai jomai varētu palīdzēt mums eh, veicināt nodarbinātību jauniešu un sieviešu vidū, lai nodrošinātu viņiem labus kvalitatīv, labus kvalitatīvus darbvietas. un pēc Lisabonas, Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs esam ieguši zināmas tiesības saistībā ar mūža izglītību. Arī tā jāņem vērā un kultūras komiteja vienojās par to, ka kultūras ieguldījums mūža izglītībā nav pietiekoši liels un būtu vērts te īstenot plašākus centienus, jo īpaši tājās programmās, kas atbalsta jaunas sievietes palīdzība kustībā, piemēram. Un vēl viena lieta, uz ko gribēju, gribēju norādīt. Šī lieta ir jo īpaši svarīga sievietēm pašnodarbinātām uzņēmējām. Sagatavošanās darbi jau ir izstrādāti, bet tie būtu jāturpina. Varbūt, ka mūsu komiteja varētu sniegt plašāku informāciju par šo jomu jo tik daudz uh, sieviešu strādā valsts sektorā, neskatoties uz to, ja tām ir pieejam, pieejams mikrofinansējums, tad tas rada tādu kā sēnes efektu. Bet jaunās formas, kur uh, sievietes varētu strādāt ne peļņas gūšanas uh, nolūkā, bet citādi arī ļoti svarīgi. Es nezinu, vai šī būtu pareizā vieta lūgt, lai komisija kaut ko steidzami dara, risinot uh, Eiropas fondu izmantošanas veidu, jo te ir jautājums par to, kas nedarbojās labi. Es domāju, ka ir daudz dalībvalstu, kur uh, struktūra fonda netiek izmantot vislabākajā veidā. Varbūt tāpēc, ka reģionos vai dalībvalstīs nebija pieejams uh, mikrofinansējums. Citas deputāts arī uz to ir norādījušas. Mēs ierosinājām, lai vismaz sagatavošanās posmā mēs varētu mainīt Eiropā esošo līdzfinansēšanas veidu. Vismaz e, to varētu attiecināt uz īsāku laika periodu. Vārdu sakot, mēs varētu koncentrēties uz dažām stratēģijām un projektiem, samazinot līdzfinansēšanas apjomu, jo citā daudzās dalībvalstīs iestāsies paralīze, ne tikai manējā. Un tas būtu tā vērts, jo daudz projekti tiek vadīti reģionāli, nevis nacionālā līmenī. Paldies Kostas kundzei, un tagad dodu vārdu Balcānī kundzei. Grazie per gli interventi. Paldies, prieksēdētājs kundze, un paldies visiem, kur izteicās šajās diskusijās. Man ir radies iespējas šajā pirmajā viedokļa apmaiņā mūsu komitejā ir tāds, ka pieci 2020 stratēģijā ierakstītie mērķi, kā arī galvenā stratēģijas ideja ir saistīta ar dzimumu līdztiesību par to, ka dzimumiem ir jābūt vienādām iespējām un vienādai pieejai darba tirgumu. Taču mūsu komitejā mēs uzskatām un vienmēr esam iestājušies, ka sievietēm ir jābūt arī un aktīvi jādarbojas uzņēmē darbībā, lai viņas varētu iegūt kvalificētu darbu. Tāpēc varbūt pirmais, par ko mums vajadzētu runāt un ko vajadzētu sasniegt, sagatavojot 12. gada budžetu, ir lūgt šai komitejai izvirzīt un identificēt komitejas prioritātes. Jo, protams, ka šai stratēģijai ir jābūt saistītai ar vienlīdzīgu iespēju politikai. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši krīzes apstākļos, jo mums ir īpaši jāveicina ekonomiskā izaugsma, ir jāveicina IKP pieaugums, taču vienlaicīgi tam visam ir jāiet roku rokā ar to potenciālu, kur šobrīd lielākā daļa dalību valstu neizmanto jo sievietēm šobrīd nav vienlīdzīgas iespējas un vienāda pieeja darba tirgumu salīdzinot ar vīriešiem. Jāsaka, ka sievietes sabiedriskajā dzīvē nepiedalas pietiekami plaši, un tas noteikti ietekmē Eiropas Savienības ekonomiku. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un par to būtu jārunā arī Eiropa 2020 stratēģijas sakarā. Mums ir jāpasaka skaļā balsī, ka mums ir jāizmanto sieviešu potenciāls, un mēs nevaram to vienkārši ļaut tam aiziet pašdarbībā. Mums ir jānodrošina vieglāks ceļš, lai sievietes varētu aktīvāk darboties sabiedriskajā sektorā, lai tās varētu apvienot ģimenes un darba dzīvi. Tātad mums tas ir jāpadara par mūsu prioritāti, lai sievietes varētu strādāt. Tas attiecas arī uz dalību valstīm, proti šobrīd mums vajadzētu izvairīties no šķēršļiem, kur vēl ir sievietēm aktīvi darboties darba tirgū. Runājot par prioritātēm, tad, manuprāt, tieši jūsu komitejai tas būtu ārkārtīgi svarīgi, jo tas ir saistīts ar 2020 stratēģijas kodolu. Tā tad ir jātiek vaļā no vēl eksistējošajiem šķēršļiedētāja. Paldies! Paldies Palcānī kundzei par visu informāciju un par to, ka jūs piedalījāties mūsu diskusijā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Vēlreiz sirsnīgs paldies. Un tagad mēs pārējām pie sestā darba kārtības punkta. Ā, Sinklērs kundze, lūdzu. Es vēlētos atsaukties uz reglamentu priekšsēdētājs kundze. Es nedzirdēju Balsānī kundzes prezentāciju. Es biju cilvēktiesību komitejā, tātad eh, man ir jāpiedalās vairākos, eh, tātad, ja jūs izmainiet darba kārtības punktus, tad es to nezinu, jo, piemēram, man bija jāpiedalās eh, šajā otrā komitejā diskusijās par Irānu, un es nesaprotu, kāpēc mums ir tā jālēkā pa darba kārtību. Tātad, ja mēs vēlamies piedalīties vairāk komitejas sēdē, tad šāda uh, šāda lēkāšana nenāks par labu. Priekšsēdētājs, jā, es e, pilnībā piekrītu, ka mums būtu jāpieturās pie darba kārtības, kādu mēs to esam deputātiem izsūtījuši un izdrukājuši. Bet jau mūsu komitejas sēdes sākumā es jau teicu, bija nepieciešams izmainīt darba kārtību tā iemesla dēļ, ka Langbaks kundze kurai bija paredzēts uzstāties pulkstens 16.30, Langvaks kundzei bija problēmas ierasties laikā, un šā iemesla dēļ mēs 8. un 9. Eh, punktus samainījām vietām. Tieši tāpēc, ka institūta direktūra nevarēja ierasties, un es tiešām atvainojos Sinklēras kundzei, ka jūs nevarējāt eh, piedalīties, un eh, tas Mēs šādi rīkojamies tikai un vienīgi ārkārtas situācijā, bet tādas situācijas, diemžēl, šad tad nāk priekšā. Prieksēdētāji turpina. Tagad, kā jau es teicu, mēs pārējām pie sastāvdarbības kārt, sastāvdarbība punkta vispārreiz nozīmes sociālo pakalpojumu nākotne. Tas ir jautājums, kas cieši ir saistīts ar mums jau organizētajām diskusijām par dažādiem labklājības sabiedrības pakalpojumiem un to nozīmi līdztiesībā. Atbildīgā ir Ovīrs kundze, bet Ovīrs kundze nav ieradusies, un tāpēc es dodu vārdu Nikolai kundzei, kur mūs informēs par to. Lūdzu, Nikolai kundze. Paldies! Nu, diemžēl, jā, man kolēģi Joveris nevarēja šodien būt klāt. Centīšos viņas vietā prezentēt šo atzinumu. Jā. Nu, ceru, ka tie jautājumi, ko jūs man uzdosiet, eh, es varēšu nodot Oviri, un viņi tad varēs atbildēt tajā brīdī, kad būs klāt. Gribēju norādīt, ka atzinums, protams, ir jūsu acu priekšā. Tajā Oviri kundze centās iekļaut definīciju kas ir ārkārtīgi svarīgi šai konkrētā tēmā, respektīvi, kas ir vispārējās intereses sociālajie pakalpojumi. Otrā apkārtām šie pakalpojumi, eh, kas ir daļa no vispārējās intereses pakalpojumiem, papildus mm, veselības aprūpas pakalpojumiem, gan obligāto, gan brīvprātīgiem pakalpojumiem iekļauj vēl arī citus Šāda veida pakalpojumu tips sniegs, sniegs tiešā veidā cilvēkiem, tādā veidā uzlabojot sociālo kohēziju, nodrošinot neatstumtību, un tā ir viena no sociālajām pamattiesībām. Šobrīd norisinās diskusijas par šiem, šo pakalpojumu grupu, un eh, tiek runāts par saikni starp tautsēmniecību un sociālo sektoru. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums ņemot vērā pašreizējo situāciju. Jo šajā konkrētajā situācijā, protams, ir vajadzīga ekonomiskā izaugsme, tīpaši šajos krīzes laukos, laikos, un uh, ņemot vērā budžeta krīzi, ir jā, noteikti ļoti adekvātā kārtā jāde, jādefinē, kas tad ir šie pakalpojumi. Tas ir izšķirīgi. Komisija pagājušā gada oktobrī īstenoja, informēja, ka nav šobrīd nekādu plānu pieņemt jaunas likumdošanas aktus šai jomā. Ziņojumā, ko lieka priekšā eh, Rozākungs, tika ierosināts, ka pārvaldības struktūram tiek nodrošināti zināmi līdzekļi, lai varētu piešķirt šādu pakalpojumu tipu un tiktu mazināts šis birokrātiskais valsts pasūtījuma uh, sloks un tiktu ievērot tāpat laikā valsts atbalstniekšanas pasākumi. Turklāt ir šie ļoti, daudz, ļoti daudzās ieinteresētās puses, tāpēc ir vajadzīgi arī pārbaudas pasākumi. Turklāt viņi ierosina iekļaut Montī ziņojumu secinājumus par vispārīgiem pakalpojumiem. Havīri savā atzinumā saka, ka vairāk uzmanības vajadzētu pievērst algu starpībām starp dzimumiem, to starp arī sociāliem pakalpojumiem. Valdībām turklāt vajadzētu pārliecināties, ka dalību valstu budžetāri samazinājumi ņem vērā dzimumu līdztiesību un um, tiesības piekļūt veselības aprūpas pakalpojumiem, sociāliem pakalpojumiem un, zināmā mērā, tomēr turpināt arī sociālo atbalstu šādu veidu pakalpojumiem, arī arī šajā ekonomikas periodā. Turklāt, Ovīra kundze vēlas, lai dalību valstis iekļauj uz dzimumu balstītu budžetu plānošanu savās, par, savās politikas programmās. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. marts. 20. aprīlī tiks balsots par to komitejā. bet šķiet, ka priekšādātais kundze jūsu ziņā būs šos datumus vēl apstiprināt. Paldies, nu es centos darīt visu, kas manos spēkos, lai aizstātu savu kolēģi. Es ceru, ka tajā brīdī, kad viņa pati varēs būt šeit, viņa varēs atbildēt arī uz jūsu uzdojum, uzdotajiem jautājumiem. Vam tak, okido. Paldies, un tagad es dodu vārdu Šilevskas kundzei, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies. Liels paldies, priekšsādātāji. Ļoti priecājos, ka šodien komitejā varam runāt par sociālajām interesēm un par, šo, par šiem vispārējais interesi sociālajiem pakalpojumiem, jo tieši šie pakalpojumi tiek izmantoti, tos izmanto pārsvarā cilvēki, kas ir visgrūtākajā situācijā un kas jau ir ļoti daudz cietuši. Kad runājam par sociālajiem pakalpojumiem, ar to domājam, piemēram, pansion, vecļaušu pansionātus, dažādu veidu veselības pakalpojumus bērniem, pa, palīdzību sievietēm, kas bijušas par varda, kas kļuvuši par vardarbības upuriem. Un e, daudz veidu cita medicīnas un cita veida centriem, kas piedāvā palīdzību vājākajām grupām. Šie pakalpojumi ir tādi, kur rezultātā peļņa netiek gūta, bet tie ir balstīti vietējās tradīcijās, te ļoti lielu lomu spēlē solidaritātes princips un runājam tieši par individu tiesībām un aizsardzību. Šos pakalpojumus raksturo fakts, ka tie ir vispārīgi pēc sava rakstura, universāli pēc sava rakstura. Un tie ir jāpielāgo konkrēto individu vēlmēm un vajadzībām. Uh, Un šo pakalpojumu loma ir ārkārtīgi nozīmīga, jo tieši ar to palīdzību varam cīnīties pret diskrimināciju, varam stiprināt dzimumu līdztiesību. Tas ir ļoti svarīgs instruments, lai aizsargātu cilvēku cieņu un tiesības. Tam ir ļoti svarīgs ieguldījums arī sociālajā kohēzijā, jo tiek palīdzēts tieši riskam pakļautākajām grupām. Pavisam nesen norisinājās debats par to, kā tad kvalificēt, kā definēt šo vispārējās pakalp, intereses sociālos pakalpojumus, kas iekļauts šajā definīcijā. Uh, Un runājam arī par to, vai tie tad tādā gadījumā tiktu pakļaut konkurences noteikumiem vai nē. Manuprāt, mums vajadzētu pievērsties šim uzdevumam, kas pievērsties tam uzdevumam, ko veic šie, ar kur palīdzību šie, ko veic šie pakalpojumi. Un baidzētu, eh, protams, tos pakļaut iekšējā tirgus noteikumiem, konkurences noteikumiem, bet jāskatās, kuri no tiem savukārt atbalsta sociālo, ekonomisko un teritoriālo koheziju, un tāpēc tos vajadzētu izkļaut uh, no nu, šādiem konkurences noteikumiem un attiecīgiem tiesību aktiem. Mm, es vēlētos atbalstīt Avirskundas secinājumus un domu par to, ka bērnu aprūpas pakalpojumu būtu jāpadara daudz pieejamāk, daudz, eh, tiem būtu jābūt arī par pieejamākām cenām. Mēs vairāk kārt esam uzsvēruši, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Un šajā ziņojumā, manuprāt, ir īsti piemērota vieta vēlreiz šo jautājumu uzsvērt. Es nedomāju, ka šis atzinums eh, tematiski ir piemērots tam, lai runātu par starpībām malgās vīriešiem un sievietēm. Es domāju, ka, protams, mums ir jācīnās pret šo parādību, bet varbūt to varam darīt citur. Gan es pati, gan jūs, kolēģi, vairāk kārt esam sagatavojuši atzinumus, kur esam jau runājuši par šo jautājumu, bet domāju, ka tieši šis konkrētais atzinums varbūt nav tā īstākā vieta, kur atkal no jauna atkārto to, kas jau ticis teikts. Polijā sociālajā sektorā strādā 90% sieviešu un 10% no šeit nodarbinātajiem ir vīrieši. Vēl viens veids, kā atbildēt, eh, kā veicināt uz dzimumiem pamatot budžeta sadalījumu, ir ņemt vērā šo sadalījumu. Un tieši par to šai dokumentā jā, jārunā. Ja redzam, ka samazinās finansējumu šai sektorā, tad vienlaicīgi tieši sievietes kritīs par upuri, jo, kā mēs zinām, šeit 90% nodarbināto ir sievietes, un tās būs tās, kuras vairs nevarēs rūpēties par vecāku gadagājumu cilvēkiem, par bērniem. Un viņas nespēs uh, vairs strādāt tādā mērā, kā, kā tas notic līdz šim. Uh, ļoti daudz arī citu vispārīgi pakalpojumu ir tā, ir joma, kurā nodarbojas vairāk sievietes. Noslēgumā, nu, ļoti žēl, ko vīrīgi, un es nevarēju būt šeit šodien, bet es pilnīgi noteikti ceru, ka mani jautājumi tiks viņai nodoti, un eh, te gribēju atsaukties lūk uz jautājumu par otro punktu kur tiek aicināts uz proaktīvu stratēģiju, ceļā uz labklājību, un es gribētu, lai Jovir Kundze šeit šo frāzi izvēstu plašāk un paskaidrot, ko īsti viņi ar to domā, jo jāsaka, es īsti to neizprotu. Un turklāt vēlētos, lai sekretariāts pievērš uzmanību faktam, ka tulkojumā poļu valodā ir ieviesusies kļūda pēc vārdiem par pakalpojumu nākotni na, ir, nav par šī vārda sociāls, tiek minēts tikai vispārējās intereses pakalpojumi, bet, protams, ka šeit runājam tieši par sociālajiem pakalpojumiem. Paldies par uzmanību. Paldies. <clears throat> Tagad es dodu vārdu Bastos kundzei, lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, Você... Um- Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēģināšu izteikties pēc iespējas kodolīgāk. Būtībā es gribētu sacīt, ka mūsu atzinumā ir jānošķir pavisam skaidri vispārējās nozīmes eh, pakalpojumi un vispārējās nozīmes sociālajie pakalpojumi. Mūsu uzdevums šajā komitejā ir sniegt ieguldījumu mūsu kolēģa ziņojumā. Un šī ziņojuma mērķis ir noteikt vispārējās nozīmes sociālo pakalpojumu darbības jomu, īpaši attiecībā uz tiem pakalpojumiem, kas tieši skar cilvēkus attiecībā uz uh, kopienu sociālo un teritoriālo kohēziju. Katrai dalībvalstī ir savi tiesību akti šajā jomā, kas nodrošina ietvaru vispārējās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Mūsu uzdevums ir atbildēt uz krīzes situāciju, uz kur mēs reaģējam. Mums jānodrošina, ka nav nekādu ierobežojumu kvalitatīvi, pieeja kvalitatīviem pakalpojumiem, lai cilvēki varētu izpildīt savas pamata prasības, lai, tās, lai viņiem būtu pieejami šie pakalpojumi. Un vēl es gribētu arī atteikt, eh, atsaukties uz iepriekšējā runātāja komentāriem. Uh, mums ir jāpievērš īpaša uzmanība galvenajiem mērķiem. Un apsvērumus varētu grozīt, lai pieminētu šo te algas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Mums jādomā arī par veselības aizsardzību, un tas viss ir jāuzsver šai ziņojumā. Mums jānodrošina, ka mēs e, attiecīgi atbildam uz šo krīzes situāciju. Paldies! Vam taku! Paldies! Un tagad, vai Nikolai kundzē būtu kas sakāms, ja ir, tad lūdzu. Yes, madam president, I... Jā, priekšstādātājs kundze, nevar sniegt atbildi uz man kolēģi jautājumu par otro punktu, taču es mēģināšu sniegt nelielu komentāru par šo otro punktu saistībā ar vispārējais nozīmes sociālo pakalpojumu iedalījumu. Es pilnīgi piekrītu kolēģim, kurš runāja iepriekš, viņš minēja, viņi minēja un dažādos pakalpojumus, sociālos un nesociālos. Taču es uzskatu, ka mums īpaši šajā laikā ir jāizvirza prioritātes par kādu veidu vispārējais eh, nozīmi sociālajiem pakalpojumiem mēs runājam. Es pilnīgi piekrītu manai kolēģei. Un tagad runājot par augu atšķirību sociālajos un veselības dien, dienestos. Es nezinu, vai šis ziņojums būtu īstā vieta par to runāt, taču es saprotu, ka tas ir būtiski svarīgs jautājums. Mēs piekrītam, ka dažās dalībvalstīs zināmas profesijas tiek uzskatītas par sieviešu kompetenci. Piemēram, veselības nozare gandrīz 70% nodarbināto ir sievietes. Un, diemžēl dalību valstīs uh, sociālajiem un uh, veselības uh, darbiem, par šiem darbiem piešķirtā alga nav atbilstoša, jo šajā, šajos pakalpojumos cilvēku iesaisti ir ļoti svarīga. Tāpēc es domāju, šajos sociālojos pakalpojumos saistībā ar tiem ir vērts apspriest šo atšķirību algās. Un Ovie, es ceru, ka Ovie kundze varēs sniegt cits atbildes, kad apspriedīsim nākošais šo ziņojumu. Paldies! Paldies! informa information om. Un tagad nedaudz par laika grafikiem. 22. marts 2012. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Balsosim komitejā 20. aprilī, nodarbinātības komitejā maijā, maija beigās, un visticamākais, ka Tūlīt pēc tam būs arī izskatīšana plenārsēdē, bet datums vēl nav nolēmts. Un tagad mēs pārējām pie septītā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas komisijas piektās kohēzijas ziņojums uz stratēģiju attiecībā uz kohēzijas politiku laika posmā pēc 13. gada. Mūsu komitejas eh, atzinums sagatavotājs ir Šimanska kungs, un tagad dod vārdu uzreiz Šimanska kungam, lai informētu mūs par atzinumu. Lūdzu, Šimanska kungs. Paņi Pševodničonca. Priekšstādātājs kundze. Man ir tas gods ierosināt komitejai rīkoties šādi. Dokumentā tas arī atainojas, taču es gribētu vēl piebilst komentārus no savas puses. Es uzskatu, ka piektais ko Eiropas komisijas ziņojums par kohēziju tikai nelielā apjomā izskata dzimumu līdztiesības jautājumu un vienlīdzīgu iespēju jautājumu. Man šķiet, ka te ir daudz iespēju situāciju uzlabot. Uh, Un tāpēc es uzskatu, ka mūsu darba ietvaros mums būtu jānāk klajā ar priekšlikumiem un grozījumiem, kas mums ļautu ziņojumā vairāk uzmanības pievērst sieviešu līdztiesības jautājumiem. Visos kohēzijas politikas programmēšanas posmos pēc 2013. gada mums būtu lielākā mērā jāņem vērā dzimuma līdztiesības aspekts. manā atzinuma projektā es esmu nācis klājā ar konkrētiem ierosinājumiem saistībā ar, piemēram, finanšu atbalstu, kas ļautu eh, sievietēm un vīriešiem saskaņot eh, profesionālo karjeru ar ģimenes dzīvi. Tas jau atainojas mūsu iepriekšējās diskusijās, jo īpaši saistībā ar uh, profesionālās un uh, ģimenes dzīves līdzsvarošanu sievietēm, īpaši saistībā ar sociālo nodrošinājumu nākotnē. Dažādām dalībvalstīm ir atšķirīgi risinājumi. Ir dalībvalstis, kurās sievietēm, kas ir spiestas upurēt lielu daļu uh, savas ģimenes dzīves, vairs nav nekādu iztikas līdzekļu ja notiek kaut kas negaidīts un arī vēlākā dzīves posmā. Un tas līdz ar to viņus noliek nabadzības sliekšņa priekšā, palielinot profesionālo darbību ar Eiropas sociālā fonda atbalstu. Te ir vairākas iespējas, piemēram, ekonomisko institīvu līdzfinansēšana, jo īpaši sievietēm, kas vecāks par 45 gadiem. Uh, Pamata elements ir mūža izglītības programma īstenošana. Izglītībai šeit ir milzīga nozīme. Investīcijas apmācības programmās, profesionālās apmācības programmās sievietēm ir ārkārtīgi nozīmīga būtiska ideja. Tā ir jāatbalsta, piemēram, mūža izglītības ietvaros. Vēl es gribētu piebilst šim uh, atzinumam vēl papildu grozījumu. Te būtu komentārs, vietā komentārs par cilvēkiem, kas uh, strādā nedrošās darba vietās. Mūsdienās skaidrs, ka pārsvarā tās ir sievietes, kas nestrādā pilnu darba dienu, un arī viņa darba apstākļi ir ļoti grūti un nestabili. Vēl ir vērts uzsvērt to, ka daudzās valstīs sievietes ir spiestas uzņemties uh, profesionālo darbību kā pašnodarbinātas personas. Viņas ir spiestas atteikties no apmaksāta darba un, strā, un sākt pašnodarbinātās personas darbu. Un līdz ar to šo sieviešu situāciju nākotnē pasliktinās mazāku pensijas iemaksu dēļ, un tas kļūst jo īpaši svarīgi tad, kad viņš kļūst par mātēm. Viņu darba apstākļi šādā situācijā uh, kļūst vēl ļaunāk. Tā ir viss pārzināma prakse daudzās dalībvalstīs. Protams, mēs respektējam dalībvalstu kompetenci, taču Eiropas parlaments nav tā vieta, kur eh, likumi tiek pieņemti, bet tā ir arī tā vieta, kur var apmainīties ar pieredzi un arī kritizēt nevēlams parādības. Mums te vēl arī būtu jās, pauž viedoklis, ka nākotnē kohēzijas politikai ir jānodrošina stabilas darba vietas, kvalitatīvas darba vietas. Darba tirgu ir arvien vairāk sieviešu, vismaz tā tam būtu jābūt, un, diemžēl, arvien vairāk sievietes ir nabadzīgas, daudzas no viņām dzīvo zem nabadzības līmeņa diskriminācijas aizlieguma aspekti un dzimuma līdztiesības aspekti piektajā punktā, jo īpaši attiec uz 2006. gadu līdz ar to, te tiešām netiek atainot situācija jaunajās dalībvalstīs. Tāpēc eh, jaunajā kohēzijas politikā būtu jāanalizē arī jauno dalību valstu pieredzi, jo īpaši saistībā ar Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīm. Es aicinātu visus kolēģus sazināties ar manu biroju un iesniegt informāciju saistībā ar šo atzinumu. Šajā, lai šajā ziņojumā arī citos ziņojumos komisija varētu ņemt vērā mūsu grozījumus, kas uzlabos Eiropas sieviešu situāciju. Paldies! Stort tack för... Paldies Šimanska kungam par sniegto informāciju un par izskanējušajiem priekšlikumiem un idejām. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs - kohēzijas politika, kohēzijas stratēģija un to, kā tas ietekmēs sieviešu nodarbinātību un kā tam vajadzētu to ietekmēt. Tagad došu vārdu kolēģiem viedokļu izteikšanai jautājumiem, lūdzu inte, så har... Ja neviens izteikties neva, nevēlas, vismaz šobrīd ne, tad, kā jau Šimanska kungs teica, viedokļus un jautājums var uzdot arī elektroniski, jo šo atzinumu Šimanska kungs vēlas sagatavot pēc iespējas labāku. 22. marts pusdienlaiks ir grozējuma iesniegšanas termiņš un esam paredzējuši 20. aprīlī par šo atzinumu balsot. Regi, kas ir atbildīgā komiteja, balsos 9. vai 10. maijā. Un eh, jūnija plenārsēdē šis ziņojums tiks balsots plenārsēdē. Paldies Šimonska kungam, un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Och då är jag väldigt glad att... Un šajā sakarībā man ir ārkārtīgi liels prieks mūsu vidū sveikt Langbakas kundzi, kura mūs iepazīstinās ar darbu un eh, turpmāko darbu plānu Eiropas dzimuma līdztiesības institūtā. Eiropas dzimuma līdztiesības institūtam ir ārkārtīgi liela loma arī mūsu komitejas darbā. Un šodien mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mums ir gan iespēja, gan arī tas gods tiešā veidā iegūt informāciju par 2011. gada darba programmu un par to, kas vispār notiek Eiropas dzimumlīstiesības institūtā. Tātad vēlreiz sveicināta mūsu komitejā Langbakas kundze, un tagad dodu vārdu jums. Thank you very much for. Lielas paldies! Lielas paldies priekšsādātāji, ka devāt man šo iespēju likt jums priekšā dzimuma līdzjāsības institūta mm, darbības programmu. Tā ir pirmā reize, kad varam beidzot pastāstīt par kaut ko, ko esam izdarījuši. Bet vēl pirms divām, trim nedēļām, kad mūsu institūts gatavoja sarakstu ar piemēriem par tām līdztiesības trūkumu vietām, kas joprojām saglabājas, tad jāsaka, to brīdi man bija prātā tikai viena doma, kas priecājas, ka neesmu piedzimis pirms simts gadiem, un ne jau tāpēc, ka tagad mums ir arī ministrs sievietes. Kaut arī mums ir eh, tikai 13% sieviešu diplomātu jom, diplomātijas jomā, un tas nav tāpēc, ka jauni vīrieši beidzot sāka arī ņemt vecāku bērnu kopšanas atvaļinājumus. Bet galvenokārt tāpēc, ka tagad mēs vismaz zinām, kas notiek. Un ja mēs zinām, kas notiek, tad varam saņemt konkrētu informāciju un varam skatīties uz to, kā tad dalību valstīm veids dzimumu izcelsības nodrošināšanā, kā šī praksa risinās, kā notiek apmaiņa ar paraugu praksi. Un tas ir viens no uzdevumiem, kāpēc jūs, Eiropas parlaments un padome izveido šo institūtu, vai ne tā? Tāpēc paldies vēlreiz par šo iespēju tikties ar jūsu komiteju. Un es gribu, nu, pēc īsa brīža jau jums tātad izklāstīt, ko esam izdarījuši, gan ar novēlošanos, bet tomēr esam nosūtījuši tādu īsu kopsavilkumu par savu darbu. Un tad centīšos eh, pastāstīt jums arī par 2011. gadu darbu programmu, ko sākam jau īstenot, un arī par plānu, par ko gan šobrīd tikai mutiskas diskusijas vēl risinās, par darbu plānu 2012. gadam, par ko vēl notiks diskusijas ar Eiropas komisiju un valdi, pirms šis plāns tiek vispār publicēts. Tātad, Eiropas izcilības centrs vidas līdztiesības jomā ir tas, ko vēlamies kopā ar darbiniekiem izveidot. Mēs strādājam pie definīcijas par šādu izcīnību centru, domājam, kas tas varētu būt. Gribu jums pastāstīt, lūk, ka pirms gada decembrī mēs pirmo reizi ievācāmies jaunajās talpās Viļņā. Bija klāt eh, dažādi pārstāvi, bija divi republiku prezidenti klāt un Špīdlis kungs bija klāt. Jūnijā bija atklāšanas pasākums Tas ir pirms sešiem mēnešiem, kā jau jums teicu. Un tieši šai brīdī institūts kļuva par administratīvi neatkarīgu institūciju, tieši tāpat kā citas aģentūras. Nu, tātad tas bija šis darba sākums, un priekšādātāji, pie, pie, priekšādātāji piedalījās pārstāvot Eiropas parlamentu. Mums bija arī konkurss, arī kaut par logo izstrādāšanu, kā jūs zinat, tas vairs nav tikai vārds, lūk, mums ir arī logo. Nu, komisāra Redinga Redinga bija tā, kas piešķīra balvu Francijas uh, pamatskolas skolotājiem, kas uh, eh, vinēja šai konkursā, un arī uh, poļu pārstāvim, kas vinēja otro balvu šai konkursā. Mums notika arī neliels seminārs. Tā brīdī, kad komisija pieņēma stratēģiju par dzimumu līdztiesību, tātad tas bija kopīgs darbs. Un šī semināra ietvaros runājam ar dalību valstīm. Tas bija tāds kā darba seminārs par to, kādā veidā dalību valsts varētu saņemt atbalstu no mūsu institūta, jo tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs elements mūsu darbā. Turklāt mēs arī publicējam pirmo kalendāru par sievietēm, kas iedvesmo Eiropu. Un mēs pilnīgi noteikti domājam arī pievienot šeit vīriešu, bet citādākā veidā. Un lūk, te jūs redzat vienu no šī kalendāra zvaigznēm. Domāju, ka par to saņemat informāciju arī mūsu ziņu lapā, kas cerams esat saņēmuši. Esam tāpat arī nodrošinājuši sadarbības uzsākšanas formātu diskusijām ar dažādām eh, aģentūrām, draudzīgiem aģentūrām. Uh, lai mēs pārliecinātos, ka nenotiek pārklāšanās mūsu darbā, bet tiek nodrošināta sinerģija. Esam parakstījuši sadarbības nolīgums ar trim aģentūrām. Un tieši tā tas tika paredzēts arī regulāri, kuru palīdzību tika nodibināts mūsu institūts. Tālāk, līdztiesības nodrošināšana starp vīriešiem un sievietēm, lai to padarītu par realitāti Eiropā un arī citur. Tā ir mūsu vīzija. Un mēs kopā ar darbiniekiem strādājam pie šīs vīzijas Un mēs pilnīgi noteikti centīsimies paturēt mm, prātā, cik tas ir svarīgi, un domāsim par to, kā varam ieguld, dot savu ieguldījumu šādas kopējas līdztiesīgas nākotnes veidošanā. Es ceru, ka nebūs vajadzīgi vēl simts gadi, lai pie tā nonāktu. Tālāk, lūk, kompetences, lūk, un misija, kādu to plānojam. Pavisam īsi ļaujiet man pastāstīt līdz 2010. gadam, kā tad darbinieki eh, sadalās pēc valsts piedarības to iekļauju šeit tāpēc, ka, manuprāt, tas ļoti labi parāda, cik liels centiens esam izdarījuši, lai nodrošinātu šādu līdzvērtīgu sadalījumu. Un cik lielā mērā darba pēc eh, pagājušā gada otrās puses pieauga darba apjoms un arī darbinieku skaits. Jāsaka, nu, visi darbinieki ir jau rekrutēti, pieņemti darbā, tieši tā kā tas 2010. gada plānā tika paredzēts. Uh, nu, pavisam neliels attāls, lūk, lai jūs redzētu, kādas ir, kādi ir bijuši piešķīrumi. Nu, mēs aizkavējāmies ar sešiem mēnešiem darbu uzsākšanā, līdz ar to nevarējām izmantot pilnīgi visu mums paredzētos budžeta līdzekļus. Mēs tāpat laikā uzsākām jau dažādu veidu pētniecības uh, darbus, dažādus pētījumus, un e, līdz gada beigām tika izdarīti ļoti būtiski centieni. Bija 60-70% no darba paveikts, tātad divas trešdaļas no budžeta tika iztērēts atbilstīgiem mērķiem, un, kā jau teicu, darbinieki visi ir pieņemti darbā, un līdz ar to 2011. gadā šis darbs noteikti būs daudz vienkāršāks. Tāpat arī šeit jums esmu iekļāvis nelielu tabulu par to, kādā veidā notiek lēmumu pieņemšana, kā plānojam mūsu darbību. Nu, te jūs redzat, ka mums ir ļoti spēcīgs uh, izcilības centrs, šis resursu centrs. Un Un tieši šeit tiks saņemta informācija par to, ko darām. Tas viss tiks apstrādāts, pārstrādāts, izpētīts, konkretizēts, tiks iesaistīt arī galvenās interesētās puses, tos starp padomu, parlaments un komisija. Un tāpat laikā, protams, šobrīd darba kārtībā ir paredzēti šie Pekinas eh, indikātori, rādītāji, jūs jau zinat, kas tie tādi ir. Mums ir arī, lūk, Eiropas Savienības dzimuma līdztiesības rādītājs, tāpat arī um, dzimumu līdztiesības sistematizācija un paraugu prakse. Nu, un, lūk, jūs redzat, Mēs šobrīd esam zaļajā posmā, mēs tikai vācam datu, šobrīd statistikas darbs turpinās tā, lai mēs varētu tālāk šo informāciju nodot resursu centram, kur tas var tikt apstrādāts, un ceru, ka līdz šī gada beigām mums daļu no gūtās informācijas un datiem jau izdosies apstā, apstrādāt tā, lai mēs varētu prezentēt jau zināmas publikācijas, nākt klajā ar eh, pētījumiem, piedāvāt tos lietotājiem. Tātad šobrīd, kā saka, mēs esam joprojām informācijas vākšanas posmā, bet atsevišķi pēt, un joprojām turpinās pētījumi, viss tāds, un, protams, daži no tiem norisinās ātrāk nekā citi. Nu, tālāk 2011. Dar, gada darba programma, lūk, eh, šobrīd vācinam salīdzināmus uzticamus datus un eh, nonākam pie rādītājiem par dzimumu līdztiesību. Tā ir galvenā mūsu darba joma. Tāpat arī mēs turpināsim strādāt pie visa veida pieejamās informācijas apkopāšanas, visa informācija, kas tiek iegūta dalību valstīs. Un eh, visu to veidosim uz vienotas platformas pagājušajā gadu uzsākām, šodien turpināsim darbu pie informācijas apstrādes, pie tādām izmēģinājumu jomām. Prezidentūras valsts vēl nav izvēlēsies, kur no tām būs. Viena ir vardarbība pret sievietēm, trīs vien saņemsim informāciju par galveno informācijas datu pieejamību dalību valstīs, un tad ir arī vēl divas citas jomas - sieviešu cilvēktiesības un sievietes un plašsaziņas līdzekļi. Šīm jomām vēl neesam pieķērušies, tam, protams, ir vajadzīgs laiks, jo tās ir tādas jaunas jomas, mums vēl ir jāstrādā šeit, ir vajadzīgi būtiski pētījumi, un, nu, tas ir viens no mūsu nākotnes plāniem. Tālāk, ko vēl darām un ko esam jau uzsākuši darīt kopā ar komisiju, ir piedāvāt atbalstu Polijas, Dānijas un Kīpras prezidentūrām. Uh, Uzsākām pagājušajā gadā jau pētījumu, drīz vien saņemsim šī pētījuma rezultātus par um, Polijas prezidentūras darba jomu. Esam tāpat uzsākuši arī citus pētījumus, lai vāktu informāciju par sievietēm un vidas aizsardzību. Um, šād, šajā jomā rādītāji vēl nav, nav, un tāpēc domāju, tā būs ļoti interesanta joma, kur darboties. Un vēl viena ļoti svarīga joma, protams, ir pārliecināties, lai lietotāji izmanto šo informāciju, ne tikai institūcijas, bet arī paši lietotāji izmantot šo statistikas datus, lai viņi redz, kādas ir šīs starpības starp rādītājiem, kādi ir šie rādītāji. Un tātad šie rādītāji jāpadara ļoti redzami un izmantojami. Kā jau teicu, arī sievietes un ekonomika ir viena vien no jomām. Un sievietes un vidas aizsardzība. Tie ir divi pētījumi, kas papildinās viens otru un e, tos gatavosim attiecīgi prezidentūrām. Nākamajam gadam, 2012. gadam, ir konkrēti plāni. Es, protams, turpināsim atbalstu sniegšanu gaidāmajām prezidentūra valstīm. Šobrīd vēl nezinām, e, kas būs Kīpras prioritāte viņa prezidentūras jomā, bet pilnīgi noteikti jau plānojam nākamos pētījumus, lai iegūtu pamata informāciju, statistikas datus par prezidentūras prioritātes jomām. Nu, un, protams, gatavosim arī ziņojumu, kas tālāk var kalpot kā pamats prezidentūras secinājumiem šai jomā. Vēl viena joma, vēl viena fokusa joma ir Eiropas Savienības dzimuma līdztiesības rādītājs šis rādītājs, kā tiek paredzēts, varētu dot papildus eh, ieguldījumu konce koncepcijas veidošanā par to, kā izvērtēt dzimumu līdztiesību. Pētījums mums jau ir noticis, eh, pagājušajā gadā tas tika uzsākts, lai konstatētu, ka, kas dalībvalstīm jau ir, ko dalībvalstīm jau ir izdevies panākt, nodrošinot dzimumu līdztiesību, ko viņi ir darījuši, lai izveidot šādu rādītāju. Un e, turklāt, kas notiek ar šiem dažādajiem starptautisko organizāciju izveidotajiem e, rādītājiem, nu, piemēram, Pasaules banka un tā tālāk un tā joprojām. Un kādi ir šo rādītāju stiprie punkti, kādas ir vājās puses un kāda varbūt varētu būt mūsu ierosinājumi, lai nodrošinātu šo rādītāju konsolidēšanu dalību valstīs un lai veidot šo rādītāju koncepciju kā tādu. Šobrīd finalizējam pirmo pētījumu, e, gatavojam atsaucas punktus, tātad uh, par datu pieejamību vairākās jomās, kas sākotnēji ierosinājumus, kad runājam par rādītāju izstrādi, netika iekļaut. Turklāt strādājam arī pie komisijas stratēģijas, lai pētītu, cik lielā mērā šīs jomas e, jau ir apgādāts ar tādiem pam, e, uzticamiem rādītājiem. Turklāt lielā mērā strādājam arī pie datu vākšanas un apstrādes par metodēm un paraugu praksēm dzimumu līdztiesības darbi kontekstā. Un dzimumu līdztiesības uh, sistematizācija, protams, ir tā tāda ļoti svarīga joma. Uh, Un, kā jūs zinat, tad ideja šais domājat, šai jomā ir ārkārtīgi daudz, ko varētu darīt, kā to darīt. Pie, pie tā nonākšu vēl mazliet vēlāk, bet, nu, joprojām tātad šis dzimuma līdztiesības padarīšana par ikdienu, tātad sistematizēšana, sistematizēšana nebūtu vēl nav tik automātisks, nebūtu vēl nav tāds pats par sevi saprotams punkts. Un tāpēc mēs strādājam pie paraugu prakses, pie metodēm, eh, arī jau pagājušajā gadu uzsākām pētījumu, jo tieši tajā brīdī uzsākām informācijas vāk, vākšanu. Vāk Sākumā tika uzsākts neliels pētījums par pašreizējo praksi, un tā, tas būs arī pirmais, kas tiks eh, prezentēts šogad. Bet tāpat laikā mēs strādājam arī jau pie paraugu prakses um, identificēšanas, jo pie tā strā, to tieši pieprasa dažādi veidi organizācijas, ir ļoti dažādas dalība valstis, kam ir ļoti daudz interesants pieejas šai jomā metodas, bet ja savukārt nav informācijas par tām, tad tās nav iespējams izplatīt tālāk, tās nav iespējams novērtēt, izvērtēt. Uh, Nu, protams, turklāt darbā, kā piemēra, paraugprakses piemēra iekļāvām arī organizāciju schēmu izveidošanu, kur runājam, e, kas, piemēram, sadarbojas jau ar dzimumu līdztiesības institūtu, ir vidējā termiņā paredzēts parā, izveidot arī vīriešu atsaucas grupu, lai redzētu, kā e, dzim, dzimumu līdztiesība tiek vizualizēta, kā tā tiek integrēta dažādu veidu kopējos dokumentos. Uh, Un šobrīd tātad apzinām arī vīriešu organizācijas eh, Eiropā, lai veidotu tādu kā tīklu, kā pakštīklu. Šādu tīklu ir ļoti daudz, vēlamies tajos infiltrēties, vēlamies ar tiem sastrādoties. Jo, protams, ir arī tādas vīriešu organizācijas, kas strādā pie dzimuma līdztiesības jautājumiem, un arī šeit runāsim par to, kāda ir šīs darbības praksa, kā, pie, kā pieiet konkrētām jomām. Uh, tas būs tas pats darba sākums, un tad tālāk mēs arī redzēsim, kā šis darbs turpināsies. Domāju, ka tas varētu būt ļoti interesanti, un domāju, ka tieši šeit mūsu institūta nāks, vai, mēs varēsim nākt klajā ar kādu paraugu prakses piemēru. Turklāt sākām strādāt arī pie stereotipiem, e, pētījums par stereotipiem un to, kā dzimumi tiek uztvērti, nu, piemēram, ģimenes līmenī, profesionālā līmenī. Kāda, kāda ir uztvere iedzīvotāja vidū. Nu, reizēm tas ir kultūras specifiski, reizēm tas ir vēsturisks ietekmes rezultāts, un jūs eh, pilnīgi noteikti zināt, cik ļoti grūti ir apvienot profesionālo un ģimenes dzīvi, kā, cik grūti tikt pāri stereotipiem, piemēram, tajā brīdī, kad tiek izvēlēts arots, kad tiek izvēlēta profesija un karjera, kā veidojas ieradumi eh, stereotipu rezultātā, un nu, par to mēs arī drīz vien sagatavosim ziņojumu. Tālāk atkal plāni 2012. gadam. Tie pa šobrīd vēl ir ierosinājumi rīmenī 2012. gadam. Mēs šobrīd esam paredzējuši strādāt pie dzimumu līdztiesības sistemizācijas instrumentiem un pie paraugs prakses eh, vizualizēšanas, identificē, identificēšanas. Mēs strādāsim sākotnēji Eiropas rīmenī, līmenī, pēc tam pievērsīsimies vietējiem, vietējo pašvaldību, vietējo nevalstisko organizāciju līmenim, jo tas, ko mēs vēlamies, mēs vēlamies apkopot uh, datu bāzes, kas jau pastāv, piemēram, visā mērā, visā veidā, kas saistīts ar dzimumu līdztiesību un ar dzimumiem. Tā, lai mēs varētu nodrošināt ļoti kvalitatīvus padomus, konsultācijas un varam izmantot informāciju, apmācību šai jomā. Uh, atbilstīgi konkrētajām uh, specifiskajām jomām. Nu, un arī paraugu praksa nenoliedzami. Arī šeit vēlamies nākt klajā ar dažādu veidu ierosinājumiem, padomiem, vēlamies organizēt konferenci vai semināru varbūt, kurā varētu tad runāt par šīm paraugu praksēm dažādā jomā, gan apmācības jomā, gan citur. Un šajā konferencē, kopējā konferencē, mēs varētu prezentēt labus piemērus. Eh, nu, varbūt ne tikai tos, kas ir eh, tādi jau zinām, bet varbūt te varētu apkopot arī informāciju par tiem, kas vēlētos labprāt gūt apmācību par šāda veida metodēm, paraugu praksi, tā, lai kvalitatīvā veidā varētu tik nodrošināt dzimumu līdztiesība. Un turklāt eh, plānojam pamatojoties uz 2011. gada darbu, 2012. apkopot informāciju par paraugu praksi, piemēram, privātās un profesionālas dzīves apvienošanā, un, eh, jo tas, protams, saistīs lūk arī šis pēdījums par sievietēm un ekonomiku, un turklāt arī domāt par vārdarbību, kas tiek izdom, iz, izdarīt uz dzimumu pamatam. Tātad vēlamies šo informāciju publicēt internetā. Tālāk paredzēt arī divi vēl citi pētījumi lai pieliktu tādu finalizējušu punktu jomām, kur vēl nav pilnībā noslēgts darbs. Nu, piemēram, e, vardarbības profilakses instrumentu metodas e, tieši dzimuma līdztiesības jomā pievēršoties apmācībai, pievēršoties paraugu prakses apmaiņas jomai, un tāpat arī dzimuma līdztiesības sistemizācijas in instrumenti un metodas. Nu, un, protams, tā visa rezultātā mēs vēlētos nonākt pie publikācijām, pie informācijas, tā lai šī informācija būtu pieejama internetā, tāpat arī drukātā veidā, tā lai tie, kam tas interesē, varētu to izlasīt, varētu rast informāciju par visu veidu instrumentiem un metodēm šai kontekstā. Turklāt 2012. gadā mēs vēlamies arī noslēgt, pabeigt tīklu veidošanu, Eiropas tīklu veidošanu, kas ir saistīta visu ar dzimumu līdztiesību. Šajā tīklā tad būtu ieslēgts pilnīgi visas jomas, visas jomas, katrs individs, katra institūcija, kas strādā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Un šobrīd esam e, jau sākuši darbu tātad pie šāda tīkla veidošanas, piemēram, apmācības jomā, lai būtu kaut kāda veida fórums, kur cilvēki varētu apmainīties ar domām, kur viņi varētu padalīties ar informāciju, kur viņi varētu arī ielādēt informāciju par to, kas jaunotiek šajā jomā. Tāpat arī runa runāsim par dzimumu līdztiesības sistematizācijas jomu. Šajā ziņā jau ir mums tāds neliels darba komandas, darba grupas, kas vēršas plašumā, tātad eh, tālāk vīrietis un eh, vīriešu dzimuma specifika, tāpat mm, tiks runāts arī par plašiņas līdzekļiem komunikāciju, lai mainītu stereotipus un tā tālāk. Resursu un dokumentācijas centrs, tas ir vēl viens mūsu darba centrāls punkts, kā jūs redzat, tad pirmām kārtām vēlamies tīri fiziski izveidot, zinām, nelielu biblioteku, kur varbūt tad varētu iekļaut tādas ļoti svarīgas pamatlietas, pamata izdevumus, uh, un literatūra, kas nebūtu nav tik vienkārši pieejama universitātēs un pētniecības centros, piemēram. Viņiem tā ir pieejama, bet viņi tā, šo informāciju neizplata, tas tā nav plaši lietojama. Turklāt, protams, šī biblioteka lielā mērā apkopos tieši arī tiešsaistes informāciju, internetā atrodam informāciju. Mēs vēdu, vēdu, veidosim šīs databāzes saiknes starp tam, lai pārliecinātos, ka dati nedubultojas, nepārklājas, un tad arī šis kopējā dzimumu līdzsvarotības rādītāja jautājums arī tiks inform šajā zināšanu centrā iekļauts, informācija atspoguļota un tā būs pieejama lietotājiem. Tālāk zināšanu centrs. Zināšanas centrs, protams, arī ietvers visus šos pētījumus, uh, kas norisinās informāciju par metodēm, par instrumentiem, pie kā šobrīd strādājam visās mūsu fokus jomās. Un visbeidzot, Eiropas tīkls, dzimuma līdztiesības tīkls. Tas būs vienots tīkls, kas apkopos eh, institūtu ar visiem šiem apakštīkliem, visiem šiem pakārtotajiem tīkliem, visas informācijas kopumu. Un līdz ar to šī informācija nonāk līdz resursu centram eh, par jebko šajā jomā. Un visbeidzot, informācija, informatīvas kampaņas, tīklu veidošana un saziņa, komunikācijas. Pie kā tad strādājam šobrīd? Šobrīd pie, piestrādājam pie gala detaļām mūsu komunikācijas stratēģijā. Pie tās izstrādes eh, būsim darbu drīz vien noslēguši, un tieši šeit dzimuma līdztiesība uh, reizēm ir ļoti konkrēti identificējama tēma, reizēm nebūtu tik viegli, tas nenotiek, tas atkarīgs viss no interpretācijas, bet ir pilnīgi noteikti jānodrošina skaidra un gaiša vēsts mērķi grupām, un uh, tieši tāpēc strādājam pie šīs komunikācijas stratēģijas. Pavisam drīz darbs šeit, kā jau teicu, noslēgsies, un mēs varēsim uh, arī pastāstīt sabiedrībai, pastāstīt par faktiem, tā lai tas būtu vienkāršāk saprotams, varēsim nākt klajā ar argumentiem, ko tad attiecīgi varam arī papildināt ar konsultācijām, ar instrumentiem, kas ļaus e, visiem saprast, kā šo plaisu aizpildīt. Nu un tālāk arī lūk, Eiropas, netvo, e, Eiropas tīkls dzimumu līdztiesībai jau sākām vākt resursus, apkopot resursus. Mēs, kā jau teicu, sāksim sadarboties arī ar vīriešu organizācijām, ar vīriešiem, kas e, runāsim par tiem, ko ko, vēlam, ko varam slavēt, kas lielisku darbu paveikuši. Un e, tā tad informācija par to, kas, kas no, notic šai jomā. Nu, un tad, protams, mēs izvērsīsim arī sadarbību ar ieinteresētajām pusēm. Nu, 2012. gadā domājam šo darbu turpināt nenoliedzam, tātad komunikācija, informācijas kampaņas tīklu veidošana. Un ir plānots 2012. gadā iekļaut arī vīriešus, eh, nu, kā tādus paraugu tēlus, kas līdzās Eiropas sievietēm arī ir spējuši daudz ko dot, lai veicinātu dzim, dzimumu līdztiesību. Mēs uzsāksim arī, dom, par esam paredzējuši uzsākt elektronisku ziņu lapu, un eh, tas ir jau uzsākts tādā nelielā apmērā, bet tā tad notiks arī uzraudzība un plašsaziņas līdzekļu uzraudzība, runājot tieši par dzimumu līdztiesību. Uh, un tāpat tās arī centīsimies nodrošināt turpmāku, spēcīgāku sadarbību ar institūcijām un visām interesētajām pusēm Eiropas Savienībā. Un es patiešām ceru, ka visi tie entuziastiskie cilvēki, kas ieradās uz atklāšanas pasākumu, viņiem nebūs jāgaida simts gadu, lai redzētu konkrētus darba rezultātus. Un uh, es ceru, ka pavisam drīz nu, daži no šiem entuziasmu pilniem cilvēkiem būs arī vadošās pozīcijās, ministru pozīcijās un tam līdzīgi. Paldies par uzmanību. Jā, un tagad es eh, dodu vārdu deputātiem. Vispirms, eh, jā, lai atbildētu, Lang, lai Lambakas lūdzu varētu atbildēt. Vispirms Bauvers kundzei vārds lūdzu. Thank you, Madam Langbek. Paldies Langbakas kundzei. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs šodien esat ieradusies mūsu komitejas sēdē. Mēs jau agrāk pēcpusdienā runājām par to, cik ārkārtīgi svarīgi un nepieciešama ir zināma regulāra viedokļu apmaiņa ar jūsu dzimumu līdztiesības institūtu un arī ar jums, pie tam ne tikai budžeta sagatavošanas periodā un budžeta pieņemšanas etapā, bet arī vispār. Uh, Jūs pastāstījāt par veselu virkni tēmu un projektu, kuros jūs strādājat un kas ir ārkārtīgi interesanti. Nezinu, kā to jautājumu formulēt, un tomēr uzskatu, ka būtu ārkārtīgi interesanti, ja jūs prezentētu visus jūsu pētījumus, jo mums noteikti ir daudz saskarsmes punktu. Vēlētos uzdot vairākus jautājumus cerībā uz vizītes Budapeštā laikā runāt arī par citiem jautājumiem. Tātad, varbūt pāris jautājumi. Vispirms par vardarbību pret sievieti. Ir parādījusies doma par to, ka novērošanas eh, nodaļ, novērošanas funkciju un uzraudzību vardarbībai pret sievietu novēršanai vajadzētu uzticēt jūsu institūcijai. Man ir radusies pārliecība, ka tā saucamajā Spānijas modelī, kurā vardarbība pret sievieti un šo gadījumu izsakošana ir tiesību sargājušā institūcija kompetencē un balstoties uz uh, citu statistiku nevienmēr tiesa pieņem lēmumu par vardarbības pārtraukšanu. Tātad, ko jūs par to domājiet? Vai mums ir pietiekam daudz salīdzinošo pētījumu un kāda ir situācija? Kāda varētu būt nākotne šā jautājuma tālākai risināšanai? Vai šis jautājums tiks risināts tikai no gadījumus ganīgi gadījumu vai monitorings notiks nepārtraukti? Uh, Un otrs aspekts, jūs jau arī to pieminējāt, proti, jūs esat plānojuši apmācību visām ieinteresētajām personām. Vai jūs iekļausiet, vai jūs e, esat iekļaut arī paplašināšanās projektā? Jo burtiski šajā nedēļā projekta cilvēki cilvēkiem ietvaros mums būs apmeklētāji, un es domāju, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, ja šāda veida jautājumi tiktu iekļaut projektā cilvēku cilvēkiem, jo e, šie apmeklētāji ieradīsies no kandidātu valstīm. Un visbeidzot, vēlētos jums pajautāt, kādas ir jūsu domas par to, kā turpināt sadarbību starp jūsu institūciju un mūsu komiteju. Paldies! Tak, Mrs. Thompson. Paldies, Tomsens kundzei vārds. Uh, would... Paldies! Arī es gribētu jums pateikties par jūsu prezentāciju un arī par to, ka jūs, tā sakot, esat iegājuši pareizajās sliedēs, tas ir ļoti interesanti. Man ir tikai neliels jautājums par priori, prioritārajām jomām. Ļoti labi ir šie statistiskie rādītāji, bet mums, kā uh, likumdevējiem, ir jāsalīdzina dažādie tiesību akti dalībvalstīs. Tas, ko jūs sacījāt par vardarbību, jūs sacījāt, ka jūs nāksiet klājā ar pētījumu par uh, labākās prakses paraugiem uh, vardarbības pret sievietēm risināšanā. Un e, te arī kaut kas būtu sakāms par e, saikni starp sievietēm un ekonomiku. To kā prioritāti norādīja trīs prezidentūras, jūs minējāt arī šos te, e, šo sieviešu nodarbinātību, bērnu aprūpes uzlabošanu. Komisija ir nākus klējā priekšlikumu palielināt sieviešu skaitu lēmumu pieņemšanas vietās. Es mēģinu uh, sazināties ar dažādām dalībvalstīm, bet man kā vienai personai nav viegli uzzināt, kādi ir tiesība akti Itālijā, Beļģijā, Nīderlandē un tā tālāk. Es domāju, jūs varētu uh, kaut ko darīt. Uh, saistībā ar sieviešu lēmumu, sieviešu stāvokli lēmumu pieņemšanas uh, vietās. Man šķiet, ka situācija ir labāka tajās valstīs, kas ir iedvesmošās no Norvēģijas modeļa, Norvēģijas tiesību aktiem, taču situācija ir jāuzlabo visur. Mēs redzam, ka šīs tendence plešas visā Eiropā, taču nevienam nav kopskaita, kopainas šīs prakses būtu ļoti svarīgas. Paldies! Paldies, Tomsens kundzei! Un tagad dod vārdu Bastas kundzei. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu uzteikt Eiropas dzimuma līdztiesības institūta direktoru. Es domāju, mums bija ļoti svarīgi uzzināt, kāda ir institūta plāni uh, nākošajam gadam un kā tā darbs so, soks līdz šim. Man ir jautājums par jūsu darbu. Vai jūs esat paredzējuši e, iek, e, saņemt e, salīdzinošos datus par sieviešu uzņēmē darbību Eiropas Savienībā un dalībvalstīs? Un ja jūs to esat paredzējuši, tad kā jūs esat paredzējuši to darīt? Runājot par privātās un ja, e, darba dzīves saskaņošanu Vai jūs plaši ievācat datus katrā dalībvalstī? Un vai šie labās prakses paraugi būtu nododami institūtam? Un ja jums šeit ir, un vai jums ir darba grafiks par, saistībā ar labas prakses paraugu prezentāciju? Paldies! Paldies, Kostas kundze, lūdzu! Jā, paldies arī es no savas puses vēlos pateikties Langbakas kundzei. Acīm redzot, eh, viņas darbs ir ļoti sarežģīts. Viņai ir ļoti visaptvaroša misija. Daži komentāri no manas puses. Vispirms jūs visnotaļ pamatot sacījāt, ka jūs izmantojat šo laiku, lai izstrādātu jūs darba metodas. Tas ir ļoti svarīgi manā skatījumā. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka citādi viss aiziet šķērsām. Tātad pirmais jautājums ir statistikas. Statistika. Bieži vien Eiropas Savienībā ir iztrūkstoši statistikas dati uh, un arī dalību valstīs kad ir runa par eh, smalkākiem statistikas datiem. Un ļoti grūti te ir salīdzināt dažādās dalību valstis. Tā ir vispārēja problēma. Jūs pamatot sacījāt, ka jūs gribat sadarboties divos līmeņos - Eiropas līmenī, ar aģentūrām, kas darbojas šajās, šajā jomā, un ar nacionālajām pētniecības iestādēm. Es saprotu, ka jūs gribat izvairīties no pārklāšanās ar Eurostat uzdevumu, taču Eurostat dzimumu līdztiesības jautājumu iekļauja dažos aspektos. Un es saprotu, ka jūs gribētu uh, zināt, kādi ir Eurostat dati 12 nozīmīgajās jomās. Jo manā skatījumā Eurostats dara savu darbu. Un vēl man šķiet, ka jums varētu arī nebūt pietiekoši daudz resursu, lai izveidotu pašu savu datu bāzi attiecībā uz visiem datiem. Bet pamatoties uz Eirosta datiem, jūs varētu tad sīkāk pētīt zināms joms, tā būtu laba doma. Varbūt jūs varētu sadarboties arī ar dalību valstīm, izstrādājot pastāvīgas tabulas, jo dalībās izmanto nacionālo statistiku, un es domāju, jūs varētu strādāt ar nacionālajiem pētījumu institūtiem, jo dalību valstīs nav padziļināts pieejas dzimumu līdztiesības datiem. Un vēl ir cits problēmas. Bieži vien dati nav vienveidīgi. Ja jūs paraugāties uz nodarbinātību, cilvēki e, tur izskan informācija 60%, 20% nodarbinātība, bet taču nav izšķirts. E, pilns, e, nav izšķirts piln, pilns dienas darba laiks un nepilns darba dienas laiks. Dažās jomās arī rādītāji nav pietiekoši, vismaz tā es saprotu. Ja jūs mēģināt identificēt rādītājus, es saprotu, ka jūs to darāt kopā ar pētniekiem nacionāli līmenī. Es saprotu, ka jums ir vesela eks ekspertu komanda, bet kā jūs izvēlaties jūs eksperts dažādām specializētām jomām? Vai jūs pieprasāt uh, atsauc, atsauces? atsauksmes eh, nacionāla līmenī vai no universitātēm, es domāju, ir svarīgi zināt, eh, kura viedoklī ieklausās, kad runa par dzimumu līdztiesību. Un par idejām. Nesen mēs noturējām semināru, kur rezultāti bija dramatiski, tie skāra stereotipus, un eh, tie stereotipi var būt ļoti traģiski, un arī šai jomā ir daudz darāmā. Un es domāju, tā ir jo īpaši jūsu interešu joma. Varbūt jūsu institūts varētu pasūtīt eh, darbu no, piemēram, kādiem itāļu autoriem. Bija tāds itāļu autors, kurš eh, izveidoja brošūru par to, kā Itālijas plašsaziņas līdzekļos tiek atainot sievietes, un tas būtu labs veids, kā novērst seksuālo vardarbību Jo mēs visus ļoti labi zinām, ka mēs varam izstrādāt politiku, taču ir jānodrošina, ka īstenā situācija uzlabojas. Paldies! Ir vēl vairāki kolēģi, kuri ir e, vēlētos izteikties, bet e, mēs vēlētos, lai līdz sešiem mēs pabeigtu diskusiju par šo jautājumu. Mums ir vēl viens darba kārtības punkts izskatāms. Tāpēc es vēlētos mudināt kolēģis izteikties ārkārtīgi īsi un tos formulēt koncentrētāk, lai arī būtu Langbaks kundzē laiks atbildēt. Tagad Nikolai kundzē vārds lūdzu. Thank you, I will... Paldies. Es eh, ļoti augstu vērtēju šo sanāksmi. Man nav daudz jautājumu. Jo jūs tur esat tikai 29 cilvēki. Skaidrs, ka visu jūsu darbības jomu nav viegli nosekt un es domāju, tāpēc nebūtu vērts jums uzdot jautājumus par visādiem pētījumiem. Un vēl viena lieta, jūs vēl tikai nesā, nesen sākāt savu darbu, tāpēc ir tikai divi ieteikumi no manas puses. Es uzskatu, ka institūta efektivitātes un redzamības labad būtu vērts izveidot mehānismu sadarbībai starp šo komiteju un jūsu institūtu Man ir tāds iespējas, ka mūsu darbam ir nepieciešams um, pētnieciskais atbalsts, un uh, mums ir vajadzīga arī uh, vajadzīga zināšanas par jūsu darbu. Jums ir pietiekoši liela pētnieciskā informācija, un līdz ar to jūs varētu arī gūt mūsu atbalstu. Un otrkārt, otrais komentārs ir saistīts ar jūsu sadarbību ar dalībvalstīm. Šodien mēs esam grūti situācijas priekšā. Mums ir jāapzinās, ka dalībvalstīm dzimuma politika nav prioritāte. Šodien ir daudz dalībvalstu, kuras ir samazinājušas uh, dzimuma iztiesības iestādes uh, eh, darbību, piemēram, ir slēgta, mm, ir likvidēta. Uh, dzimuma līdztiesības ministrija, un ir arī tāds dalībvalsts, kur pilnīgi viss šai jomā tiek pārtraukts. Tā ir liela problēma, skaidrs, ka nākotnē būs grūti pievērsties šai jomai, nodrošinot līdz, te, līdz, līdztiesību. Tad kā jūs esat paredzējis sadarboties ar dalību valstīm? Paldies, un tagad dod vārdu priekšsēdētājas vietniecei Morēna Šatjērkundzei. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju atsaukties uz vienu problēmu, problēmu, kas saistīta ar metodēm, jo jūsu analīze man šķiet ārkārtīgi svarīga. Jāsaka, jūsu veiktās analīzes palīdzētu mums bagātināt mūsu darbu, un es domāju, varbūt varētu tātad notikt statistikas datu salīdzināšana valsts starp valstīm, un es arī labprāt gribētu, ka tā būtu arī tāda dinamiska laika periodu salīdzināšana. Nu, piemēram, vai ir tādas jomas, tādi punkti, kuri šķiet nav pozitīvi izvērtušies, attīstījušies, un tāpat laikā varbūt ir kaut kāda veida pat situācijas, kur situācija pasliktinājusies nu, tāda ir bijis regress, un es labprāt gribētu tad tādā gadījumā šos punktus arī atspoguļot, izgaismot tātad šādus analīzes un statistikas datu apstrādes punktus. Jo pilnīgi noteikti ir arī tādas strateģiskās politikas, kas ir attīstījušās un uh, kas tālāk būtu jāveido, ņemot vērā šādas konkrētas situācijas. Mm, paldies! Un tagad es dodu vārdu Figurēdas kundzei, lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons figūraido kundzei. Ah, sim, desculpa. Sim. Uh, obrigada. Paldies. Es tikai gribētu uzdot vienu jautājumu. Jautājums būtu saistībā ar problēmām algas apjoma atšķirībā. Un dažas prakses ir labas, kas ir paredzētas sociālās nelīdzvērtības uh, novēršanai. Ir, piemēram, tāda equal programma, un dažos uzņēmumos arī ir līdztiesības padome. Tā arī ir laba ideja. Un e, bija arī darbs īstenots ar uzņēmumiem, tur mēs varējām izmantot Equal iniciatīvu. Dažādu kategoriju darbinieku labā, lai samazinātu diskrimināciju. Tātad Portugālē ir dažas labas prakses paraugi. Uh, Un rezultāti lielos uzņēmos ir bijuši labi. Un dažos, eh, man, dažās mm, manufaktūrās eh, uzņēmumi tiešām varēja uzlabot, eh, palielināt nodarbināto sieviešu skaitu. Piemēram, tas attiecas uz mašīnu būs uzņēmumiem. Un tā arī tika samazināta atšķirība augu ziņā. Varbūt mēs varētu veikt tādu kā pētījumu, kāda ir situācija dažādās dalībvalstīs, tad mēs varētu aktīvi iesaistīties, lai novērstu šo skandālu. Tas tiešām ir skandāls, ka vēl ar 1,30 gadu pēc eh, vienlīdzīgas algas pieņemšana, direktīvas pieņemšanas mums vēl ar vienu ir šī 17 gadu, 17% atšķirība. Paldies Figureido kundzei, un tagad dod vārdu Lambakas kundzei atbildēji. Atbildēju uz jautājumiem, kas tika uzdot. Paldies par visiem jūsu jautājumiem, ierosinājumiem. Es eh, mēģināšu atbildēt tiem ātri. Vispirms jautājumu par visiem pētījumiem. Visu pētījumu sāraksts to pētījumu saraksts, kas tika īstenot pagājušajā gadā, eh, būs pieejams ikgad ziņojumiem. Protams, tagad mēs strādājam pie tās sagatavošanas, un uh, tur parādās visi tie 67 plus 14 pētījumi, un tur jūs arī varēsiet redzēt, kā mēs esam paredzējuši turpmāk darboties pamatojoties uz, uh, uz šiem sākotniem datiem, runājot par observatoriju Līdz šim mēs strādājam pie observatorijas koncepcijas, bet, protams, ka lēmums ir jāpieņem Eiropas līmenī. Runājot par salīdzināmiem datiem un informāciju, kā jūs sacījāt, Spānijā ir viens datu kopums, un mēs, piemēram, saistībā ar SOK, ar um, observatoriju raugāmies, tagad pētām kāda ir situācija ar vārdarbību pret sievietēm un kāds būtu, kāda būtu metoda, lai to izskaust. Mūsu pētījums, pirmais pētījums būs uzskatāms par tādu kā sākumu, jo mēs neuzsākām lielu pētījumu, jo pamatiesība aģentūra īstenos plašu pētījumu, un mēs izmantosim šos datus lai secinātu, kādi ir trūkumi, bet mūsu pirmais pētījums ir tāds neliels, bet arī tā uzdevums ir rast uh, labās prakses piemērs un izstrādāt apmācību. Un mēs ceram tad šādi iegūt vērtīgu informāciju runājot par paplašināšanos. Mēs vēl neesam iesaistīti šajā procesā, taču paplašināšanās ģenerāla direktorāts uh, arī mūs uzrunāja šai sakarā. Uh, Protams, ka mums būs datu bāze un cilvēki, kas nodarbojas ar apmācīšanu, ar, ar šo līdztiesību. Eh, viņu darbs arī būs ļoti svarīgs paplašināšanās ģenerāla direktorātam. Un runājot par sadarbību, bija vairāki jautājumi par to. Eh, sieviešu līdztiesības komiteja mūs apmeklēs mājā, Un arī tas mums ir ļoti, ļoti svarīgs notikums. Mēs ar lielu nepacietību gaidām iespēju apspriest sadarbību. Un runājot par dažādajiem tiesību aktiem, dažādo tiesību aktu salīdzināšanu saistībā ar ekonomiku un uh, ar uh, lēmumu pieņemšanu, kā to pieminēja Tomsons kundze. Protams, uh, pastāv dažādi tiesību akti, un mēs šo jautājumu vēl neesam apsprieduši. Bet ekonomika un sievietes lēmumu pieņemšanas amatos par šo tēmu mēs eh, vismaz mēģināsim domāt, eh, īstenoja pētījums 2012. gadā. Mēs apspriedīsim šo tēmu, kad mēs runāsim ar pārvaldības menedžmenta padomi. Un eh, tā, te runājot par šo atšķirību atalgojumā, tā arī būtu laba joma, pie kur strādāt runājot par sievietēm uzņēmēm un labāko praksi. Mana kolēģi ir sāku sadarboties ar uzņēmējdarbības ģenerālu direktorātu. Uh, viena no manām kolēģiem piedalās seminārā, un tad mēs secināsim, kas ir darāms. Un, protams, ka uzņēmē darbības ģenerāla direktorātam ir visaptvaroša informācija un statistiskie dati, un tad būs iespēja apspriest, kā mēs varam strādāt šai jomā. Runājot par Eurostatu, mums ir ļoti laba sadarbība ar Eurostatu. Eh, Eurostat ir daļa no mūsu darba grupām, lai kādas pētījumas mēs izvērst, mēs vienmēr pārbaudām ar Eurostat, vai viņiem nav līdzīgi pētījumi jau veikti, citādi tā tiešām būtu resursu neprātīga izmantošana, tāda mums ir sadarbības nolīgums ar Eurostat. Par pētījumu aģentūrām. Rīt eh, pētījuma aģentūras tiekas ar pētījumu ģenerāla direktorātu. Mēs apspriedīsim, kā mēs varētu ar tām sadarboties Un tad vēl bija jautājums par ekspertiem, kā mēs tos izraugāmies. Mēs uh, tos izraugāmies saskaņā Eiropas uh, Savienības prasībām ar uh, iepirkumu. Mums ir uh, dažādi, uh, dažādas līgums lēdzēju pušas saskaņā ar tirgus prasībām. Un runājot par tiem pētījiem, protams, tur ir, tie prasa daudz laika. Runājot e, par dalību valstīm un līdztiesības jautājumu, jūs e, lēmumu pieņemšanas amatos, bet jūs saprotat, ka tā būtībā ir dalību valstu kompetence, kur mēs daudz nevaram iejaukties. Runājot par evolūcijām, mēs varam redzēt, uh, kādas ir tendences un kā, sta, kā tās atainojas statistikas datos. Es tiešām ceru, ka tagad mēs esam, mm, mēs tagad gaidām pirmās sākotnēji, pirmo sākotnējais pētījums. Mēs negribam par daudz mocīt cilvēku šai ziņā, bet es domāju, ka divu, triju gadu laikā mēs jau varēsim secināt, kādas ir tendences Un runājot par algas atšķirībām labo, labo, labās prakses paraugiem, protams, nodarbinātības ģenerāla direktorātam ir labāka informācija, statistiskie dati par to, un tāpēc būs interesanti paraudzīties, kāda ir labākās prakses pāraugi un kas būtu darāms. Un mēs mēģināsim arī atbalstīt viņu darbību un lai kāda būtu šī stratēģija, bet, protams, ka tas ir nākotnes jautājums. Paldies! Paldies Lambakai! Sirsnīgs paldies! Mūsu komiteja jau ilglaicīgi ir iesaistījusies Eiropas līdztiesības institūta darbā, un mēs arī cieši sakosim jūsu darbam turpmāk. Un tagad mēs no visas sirds vēlamies jūs redzēt šeit atkārtoti, un mēs, protams, apmeklēsim jūs arī Viļņā un sadarbosimies ar jums. Paldies par šodien sniegto informāciju. Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, proti numur desmit. Un esam nonākuši līdz sieviešu iesaistīšanās uzņēmē darbībā mazos un vidējos uzņēmumos. Un eh, mēs ar lielu interesi uzklausīsim Januka Dakas kundzes teikto, kas ir komitejas atbildīgā referente. Dodu vārdu uzreiz Januka Dakas kundzei. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu izteikties pēc iespējas ātrāk un paskaidrot, no kurienes mēs nākam, uz kurien mēs dodamies ar šo ziņojumu. Es esmu īstenojis plašu pētījumu, jo īpaši saistībā ar pašnodarbinātām sievietēm, ar uh, sievietēm, kas strādā uzņēmēju padomēs, ļoti cieši strādāju ar uzņēmēju darbības un rūpniecības ģenerālu direktorātu, kas ir tātad komisijas uh, vienība saistībā ar nodarbinātību. Man arī bija daudz tikšanos ar ēnu referentiem no turienes, te es varēju gūt uh, iedvesmu, ko cilvēki gribētu šeit redzēt. Taču šis skatījums bija galvenokārt no apvienotās karalistes viedokļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas mani uzrunātu, būtu no dažādām dalībvalstīm, jo būtu vērts šās labās prakses pie, piemērs iekļaut di direktīvā. Uh, man ir prezentācijas, ceru, ka tā izdosies pirmais slaids, varbūt ne. Pirmais slaids, kā jūs redzāt, ataino dažādos uh, cilvēku nodarbinātības tipus. Nu, labi, tas nedarbojas, saka priekšsādātāji. Labi, ja mēs runājam par dažādiem uzņēmēju uh, tipiem. Ir, ir cilvēki, kas ir uzņēmēji jau no dabas, tad nu, jūs redzat šai slaidā, tie ir tādi kā rimbulīši tur. Tā tie ir cilvēki, kas būs uzņēmēji, lai arī kas notikt, viņiem netrūkst um, iniciatīvas, viņi ir neatkarīgie meklētāji, entuziasti, viņi ir gatavi uzņemties riskus, bet ir arī cilvēki, kas nekad nebūs uzņēmēji. Cilvēkam patīk, kas darboties struktūrētā vidē, tie, kas uh, izvaira, kas ir ļoti, ļoti piesardzīgi. Tāpēc, ja mēs runājam par šo uzņēmējdarbības eh, direktīvu, tad mums jādomā par tiem cilvēkiem, kas no dabas vēlas būt uzņēmēji vispirms ir jāsaka, ka uzņēmējs nav saistīts ar dzimumu, tas var būt viens vai otrs dzimums. Viens no ēna referentiem man arī kaut ko pieminēja par izglītību. Viņš teica, jā, bet tie ir cilvēki, kas ir ļoti labi izglītoti. Nē, es saku, ka tie varētu būt arī jaunieši, kas vēl mācās skolā, kuriem jau ir uzņēmē darbības iezīmes, kas, piemēram, saviem skolas biedriem pārdot saldumus. Uh, Var, var, varētu būt dažādi vecuma cilvēki, arī tas jāpatur prātā. Un tie arī var būt dažādi dzimuma cilvēki. Bet šīs institīvas virzība ir tāda, ka neraugoties uz dzimumu, mērķis tomēr ir palīdzēt sievietēm kļūt par uzņēmējām. Jo otrais slaids jūs atkal to nevarat redzēt, saka runātā, bet katrā ziņā te parādās, ka sieviešu uzņēmē ir mazāk nekā vīriešu kārtas uzņēmē. Tāpēc mums jāraugās, kā no lejas uz augšu palīdzēt sievietēm kļūt par uzņēmējiem, kā viņām sniegt pašpārliecinātību un eh, nepieciešamās spējas. Tātad mums ir jāstiprina sieviešu nostāja. Un vēl viena lieta, mums ir, tā sakot, jāizplata informācija, jānodrošina, ka dalībvalsts izmanto labākās prakses paraugu, kā sievietes padarīt uzņēmīgākas. Un eh, šajā komitē tad mēs eh, par to sākām spriest, un tad tā sakot, eh, process iet uz priekšu. Sievietes uzņēmējas ir ļoti svarīgas, jo tās viņām ļauj būt elastīgām, saskaņojot savu darbu dzīvi ar ģimenes dzīvi. Tas, protams, nav viegli, jo būtībā viņi strādā 24 stundas katru dienu. Uh, Un te ir redzams eh, nākošais slaids, ka te ir jāatzīst institīvas nozīmes. Mēs atzīstam to, ka strādājušām sievietēm ir nepieciešama lielāka elastība un labāka, jānodrošina labāks līdzsvars starp profesionālo un ģimenes dzīvi. Kas mums nepieciešams? Mums vairāk nepieciešams visaptverošu datu. Te ir jā, jā jātaino kāda ir tautība sievietēm, kādas ir vecums un tā tālāk. Nākošais slaids. Un tas ir ziņojuma kodols. Pirmkārt, ko mēs varam darīt? Sniegt eh, atbalstu. Jūs redzat, piemēram, sieviete tur eh, cīnās ar vīrieti, viņa tikpat spēcīga kā vīrietis. Tātad eh, šis atbalsts varētu nākt no universitātēm, īpašiem kursiem, un te ir arī īpaši uh, Eh, pāraugi. Ja, ja ir kāda sieviete, kas ir guvusi sekmes, tad viņi varētu iedvesmot citas sievietes uz to pašu, piemēram, apvienotajā karalistē mēs runājam par Margaret Tečeri, vai, piemēram, te varētu minēt Viktoriju Bekem. Nu, varbūt viņas nav gluži salīdzināmas, bet tas būtu tāds kā modelis, kas, cilvē, kas sievietes varētu iedvesmot jūs varētu, teiksim, vēlēties eh, līdzināties viņai. Nu, es nezinu, kas tur varētu būt pa vidu starp viņām abām. Nu, un tad eh, kolēģi, kas atbalsta eh, līdzīgā jomā strādājušie, nodrošināt arī finansiālu atbalstu, un tad sieviešu vēstnieces, ja tā varētu sacīt. Un pēdējā joma, kurā mēs, kurai mēs pievērsāmies, ir izvēle ir, jūs varat būt um, uh, uzņēmēji vai jūs uh, neatkarīgi no tā, kādā jūs esat vecumā, jūs varat izvēlēties jūsu laiku, jūsu pieejamību darbam. Un vēl, protams, svarīga joma ir komunikācija un tehnoloģijas, kas pieejams darbā. Es, protams, ātri tam visam izkrēt cauri, bet principā jūs to visu varat izlasīt. Paldies! Paldies! Ārkārtīgi interesanti bija uzklausīt Januka Dakas teikto. Diemžēl jau tagad ir skaidrs, ka mums nav pārāk daudz laiks palicis un visiem izteikties neizdosies, jo seši ir pieteikušies un man atkal ir tā grūtā situācija, ka man ir jāizlēmi, kam dot vārdu. Labi, es došu vārdu visiem, bet lūdzu, kolēģi, runājiet ne sekundi ilgāk par divām minūtēm. Tomsons kundze, lūdzu. Jā, un. Uh, Es vēlētos runāt Mērijas Hanibāls vārdā, jo viņa nevarēja ierasties šajā sēdē, un es patiesībā piekrītu tam, ko viņa šeit ir rakstījusi. Diemžēl es nevarēju šeit ierasties, jo man nav bijusi iespēja uzklausīt Janaku Dakas kundas teikto par sieviešu iesaistīšanos uzņēmē darbībā. Vēlētos pateikties Janaku Dakas kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un par to, ka viņa ir bijusi tik ārkārtīgi sadarboties, vēlīga un sagatavoju šo ziņojumu pareizajā gaisotnē. Mēs esam visi vienisprātis, ka šis ziņojums pieskarās ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem un ka sievietes vēl joprojām netiek pietiekami izmantotas eh, globālā līmenī un visiem ir skaidrs, ka patreiz esošā krīze ir ietekmējusi sieviešu nodarbinātību MVU, jo tas daudz sievietes ir aizkavējis izveidot pašām savu uzņēmē darbību. Ja mēs vēlamies izstieproties no krīzes, tad dalību valstīm ir jāinvestē šajā ārkārtīgi svarīgajā tautsēmniecības sektorā. Kā jau šajā ziņojumā ir parādījies, es eh, vēlētos apsveikt Janaka Daks kundzi, un tomēr es vēlēko, vēlētos varbūt uzsvērt vairākas jomas, kurās eh, ziņojumu vēl varētu sīkāk izstrādāt. Mani pārsteidz vairāki ziņojuma aspekti. Piekrīt septītajam punktam Janaku Dakas ziņojumā, ka meitenēm vajadzētu iesaistīties vairāk izglītības programmās un eh, sievietes meitenes vajadzētu ieinteresēt par uzņēmē darbību jau skolas solā, jo, jo vairāk sievietes uzņēmē darbību uzskatīs par iespējamu karjeras ceļu, jo vairāk tās par to arī ies. Uh, Vienlīdz svarīgi ir arī runāt par mūža izglītību, un tomēr meitenes ir jāieinteresē uzņēmē darbības uzsākšanā jau agrīni, jo jau agrīnā vecumā sievietes tiek atrunātas no izglītības turpināšanas, jo tas tiek uzskatīts par vīrišķības izpausmi. Un tādējādi sievietēm tiek slēgtas daudzas karjeras iespējas un ceļi. Es eh, jau Januka Dakas kundzei esmu izsūtījusi vairākus priekšlikumus grozījumiem un eh, pavisam drīz sagatavošu vēl pāris, un tad būšu gatava šos grozījumus izskatīt kopā ar Januka Dakas kundzi. Paldies, Konersens kundze, šo tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, izlasīju ziņojumu, un, manuprāt, tā ir ārkārtīgi aktuāla tēma, un, protams, ka būtu tikai lieliski, ja arvien vairāk sieviešu kļūtu par uzņēmēj, uzņēmējām, bet tam ir jānotiek adekvātos apstākļos. Krīzes situācijā, kad bezdarbs tikai pieaug un pieaug, ir eh, ārkārtīgi daudz vīriešu un arī sieviešu, kur nonāk bezdarbnieka solā. Un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi savienot gan darba dzīvi, gan arī ģimenes dzīvi. Manuprāt, šajā ziņojumā ir pieminēti vairāki aspekti, kas ir ārkārtīgi veiksmīgi, kuros runa iet par to, ka sievietēm ir jārada adekvāta vidi uzņēmē darbības uzsākšanai, un par to, cik svarīgi ir meitenēm uh, varbūt radīt, radīt savu veidu piemēru un ideālo variantu, taču man pietrūkst šajā ziņojumā sociālo jautājumu izskatīšanu sievietēm uzņēmējām. Kādas būs pensiju tiesības, kāda ir dažādi atvaļinājumi, piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums un uh, atkarīga ģimenes locekļu kopšanas atkarina, atvaļinājums. Piemēram, ļoti daudzās dalību valstīs eh, bērnu aprūpi par to maksā vai savā veidā tas tiek organizēts ar darba devēja palīdzību, bet pašnodarbinātām sievietēm šis moments iztrūkst. Šajā ziņojumā, vismaz pēc manām domām, uzsvars ir uz to, kas jau tā darbojās pietiekami labi, un tomēr mums neizdosies izvairīties no pilnīgas pašnodarbības, tātad sievietes, kuras pilnībā nodarbina pašas sevi. Un, jo ir tādas sievietes, kuras izvēlas šo ceļu, tāpēc, ka uzņēmēm, uzņēmumi nevēlas maksāt par viņu sociālajiem nodokļiem. Piemēram, darbs mājās, kurš šobrīd notiek nedeklarētos apstākļos, varētu būt viens no izskatāmiem jautājumiem. Varbūt, ka būtu interesanti paraudzīties uz patreiz Eiropas Savienībā īstenotajiem projektiem, lai veicinātu sieviešu nodarbinātību un kāds varētu būt šo projektu novērtējums. Būtu ļoti interesanti uzzināt par šo pilotu projektu rezultātiem. Un visbeidzot, Es ceru, ka Janaku Dakas kundze jums patiks, ka mēs dosimies, ka es nākam pirmdien došos uz Nīderlandes uz, sievietes uzņēmējas apbalvošanas ceremoni. Paldies, Kornelisens kundze. Tagad eh, Kostas kundze. Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar também ser. Um Paldies, priekšsādātāji. Es mēģināšu izteikties pēc iespējas ātrāk. Es gribētu sveikt referenti par eh, viņas pareizo pieeju, ko viņa ir izraudzījusies. Es domāju, mums ir jāuzsver šie divi teikumi, ko viņa sācīja, koncentrējieties uz, jau, uz cilvēkiem, kuriem ir spējas uh, būt par uzņēmēju neatkarīgi no viņa vecuma, no viņa dzīmuma. Un tā tālāk. Šai ziņojumam būtu jāpalīdz vairākām daudzām sievietēm kļūt par uzņēmējiem. Tā ir referentes pieeja. Tā ir ļoti svarīga. Tā neuzliek nekādu zīmogu, tā nevienu nekariķē. Un uh, tā ir. Uh, un uh, tā ir pret to, tā saskana ar to ideju mūsu komitē, ka mēs gribam iedrošināt sievietes kļūt par uzņēmējiem. Un te ir divas lietas vēl finanšu uh, Uh, atbalsts un vēl pieeja tehnoloģijām un tīkliem. Es domāju, ka ziņojumā ir sniegts ļoti skaidrs apraksts, kā mēs sievietēm varētu nodrošināt tos apstākļus, kas viņām palīdzētu kļūt par uzņēmējiem. Pirmā lieta ir finansēšana. Man šķiet, jūs to ļoti labi paskaidrot. Otkārt, uzņēmē darbības izglītība. Eh, uzņēmēja darbības jēdziens ir jau jāmāca vidusskolā, un pēc tam tā tālāk to var paplašinot, paplašināt augstskolās. Tam ir jābūt visaptverošam jēdzienam, tas tam nevajadzētu būt uh, vienkārši tādai kā ideja vienā virzienā, un tad arī šie labā parauga tīkli būtu visām dalību valstīm uh, jāizveido platformas, kas palīdzētu sievietēm, uzņēmējām un atvieglot viņu dzīvi Eiropas Savienība. Mēs arī varētu labāk izmantot informāciju un komunikāciju tehnoloģiju šai ziņā. Un uz to norādīja arī institūta direktora. Arī viņa īpaši uzsver šo jautājumu. Paldies! Paldies, Eskovas kundze, lūdzu! This is mine? Oh, yeah. uh, já vám přeji dobrý večer. Uh, chtěla... Labvakar! Vispirms es gribētu sacīt, ka es varētu būt uh, tipisks paraugs tam, ko nozīmēs uzņēmēji sieviete mazā vai vidējā uzņēmuma jo pirms es kļuvu par Eiropas parlamentu deputāti, visu savu profesionālo mūžu es biju uzņēmēja. Es biju juriste, es biju nodokļu uh, padomdevēja mazos un vidējos uzņēmumos. Līdz ar to es ļoti labi saprotu, par ko šeit ir runa. Mans uzskats ir tāds, ka vispār visās dalību valstīs ir jārunā par to faktu, ka sievietes uzņēmējas ir pietiekoši spēcīgas pašas, viņām nav vajadzīgs eh, īpaši institīvs vai priekšrocības. Viņām ir nepieciešama laba uzņēmējdarbības vide un uh, sabiedrības informētība. Tas viņām ļautu samierināt savu profesionālo dzīvi ar ģimenes dzīvi. Viņām nav jābūt atkarīgām no viņu vīriem vai partneriem un tā tālāk. Mums vienkārši jānodrošina tas, ka sievietes var nodarboties ar savu profesionālo darbību, un mums vienkārši sabiedrība par to ir jāinformē. Es tiešām par to esmu pārliecināta, un es vienkārši te balstos pats savā pieredzē. Paldies! Paldies, eh, Češkovs kundzei. Nākamā runātāja. Madam Chairman, I'd like to uh, thank Mrs. Paldies, priekšādātāji. Gribēju pateikties Januku Dakis kundzei par lielisko paveikto darbu un par to, ka viņai ir izdevies iesvēr, iekļaut šo atzinumu arī manu viedokli. Nu, viņa runā, lūk, par to, ka viedoklis vairāk ir no Lielbritānijas eh, skatu punktu, un, un es, protams, arī esmu runātāji, kas runā tieši no šāda, šādas perspektīvas. Bet, nu jā, šie mazie, mazo uzņēmumu ap, apvienība, kas ir bez eh, nevalstiskā organizācija, sagatavoja manifestu, kur viņi iekļāva lūgumu jaunajiem ievēlētiem deputātiem aicināt Eiropas Savienību nepieņemt no jauna atkal kaut kādus tiesību aktus, kas viņus regulē. Tāpēc es nesaprotu, kāpēc atkal jūs aicināt pieņemt kaut kādu veidu tiesību aktus, paplašināt apjomā šo pašreizējo direktīvu un tam līdzīgi. Mazie uzņēmumi šobrīd cieši, sūri un grūti cieši tie lielākie darbvietu radītāji, bet šķiet situācija ir tāda, ka ir pārāk plašs, pārāk strikts regulējums šai jomā, pa, pārāk daudz regulējumu, un to mēs ļoti redzam, piemēram, ļoti labi redzam e, Eiropas e, kopienu tiesā, un tur iesniegtajās lietās esmu saņēmis ļoti daudz vēstos no saviem vēlētājiem, kuriem kur teikts, ka, lūk, e, atcerēsimies šeit arī apdrošināšanas uzņēmums, viņi drīzāk palielinās maksājumus sievietēm nekā vīriešiem, Tas arī jāatceras turklāt. Ļoti grūti ir bērns nogādāt uz, uz skolu, uz bērndārzu un tad turpināt darbu, bet tajā brīdī, kad notiek pārliecīgs regulējums, tad iznāk, ka jūs īpaši regulējat lūk šīs sievietes un tad rad, radots vēl papildus problēmas, un tas ir jāsaprot. Nu, mans viedoklis ir tāds, ka mēs šeit atkal un vienīgi 70. gadu sistēmas atkal atgramojam un nevis meklējam kaut kādu jaunu veidu iespējas. Mums taču ir jāraud, jārod jaunas darba vietas, jāļauj sievietēm eh, pašām šīs darba vietas arī meklēt un nevis tikai atkal jānodarbojas ar pārliecīgu regulējumu. Paldies, Nikolai Kunis, tālāk. Paldies, priekšādātāji. Nu, tā kā ir jau vēla mm, pēcpusdienas stunda. Es domāju, ka nav varbūt īstais brīdis, kad mēs varam apspriest ALDE grupas ziņojumu, bet es gribēju pateikties referentei par paveikto darbu. No šī ziņojuma gaidam atbild uz diviem jautājumiem. Vēlamies, lai tiktu parādīts, kāpēc e, konkrētai darbvietai, piemēram, piemērotāk ir sievieta. Šī atbilde šeit nav pagaidām pietiekami apmierinoša. Un otrs jautājums. Šis mazais uzņēmuma akts. Es domāju, ka šai ziņojumā mums par to ir jārunā, par atsevišķiem pozitīviem pasākumiem, kā šo sieviešu līdzdalību uzņēmē darbībā uzlabot, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi šai krīzes periodā. Ir jāmaina darba tirgus, un sievietēm jābūt vairāk pārstāvētām šai jomā. Esam iesnieguši grozījumus par šo jautājumu, un mēs ar referentu, domāju, tos arī apspriedīsim. Paldies! Figura Eido kundze tālāk. Brigāda, senjora prezidenta. Lielas paldies priekšādātāji. Arī es gribēju pateikties referentei. Domāju, ka tas, kā viņi ir izklāstījusi ideju savā atzinumā, tas ir vienkārši lieliski. Turklāt man bija arī tā iespēja ar viņu apspriesties par šiem jautājumiem zināmā mērā. Jo apmēram pirms trim gadiem Mēs arī sagatavojām ziņojumu par sieviešu līdzdalību rūpniecības sektorā, un es toreiz biju referenta par šo ziņojumu. Un toreiz tas bija diezgan nozīmīgs, jo mēs toreiz gribējām informēt cilvēkus par to, kādas problēmas pastāv rūpniecības sektorā, cik milzīga ir diskriminācija siev pret sievietēm un cik ļoti tā turpina pastāvēt, cik grūti sievietēm piekļūt uh, Eh, šim sektoram, darba vietām, tur, kur dominē vīrieši. Un tieši tāpēc mēs arī atbalstījām šo Equal programmu. Turklāt mēs skaidru un gaišu pateicām, protams, ka šāda veida darbības posmā mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst mikro uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, ko vada tieši sievietes. Ja, tās, ja tie ir ļoti nelieli mikro uzņēmumi un ja tie sastopas ar problēmām, uh, šajā krīzes laikā, tad tajos gadījumos, kad tos vada sievietes, problēmas ir vēl dubult tik lielas. Tīpaši tajā brīdī, kad runājam par piekļuvu kreditēšanas resursa, resursiem, tātad eh, banku līdzekļiem, jo bankas rada būtiskas problēmas ne tik vien MVU kopumā, bet īpaši tiem MVU, kurus vada sievietes. Un tāpēc domāju, ka mēs nosūtām ļoti svarīgu un pareizu signālu, un tāpēc gribu pateikties eh, kolēģei. Es zinu, ka tīri ideoloģiski varbūt mēs nākam no dažādām eh, pusēm, bet es domāju, pašos pamatos tomēr esam viensprāts un pilnībā tomēr atbalsta to, ko viņi ir iestrādājušai ziņojumā. Paldies par uzmanību. Paldies nākamā runātāja Marai Kunze. Paldies! Jā, liels paldies Marinai Jakudakis par lieliski sagatavot ziņojumu. Tas tiešām lieliskas gan saturā, gan arī tīri prezentācijas veidā, jo, lūk, mēs visas aizraut, aizraut skatījāmies to, ko jūs likāt priekšām. Viena lieta, ko gribēju teikt, kāpēc uzstājos, es domāju, ka ļoti svarīgi uzstāt uz to, ka nepieciešams šos sieviešu tīklus veidot tīri tādā lokālā vietā, ne tik vien papildināt tos ar jaunām tehnoloģijām, bet radīt šos tīklus, jo jaunās sievietes, jaunās uzņēmējas, viņām jājūt morālais atbalsts, viņām jāspēj viena otrai atbalstīt, un, protams, arī ar jauno tehnoloģiju palīdzību palīdzību, bet tāpat laikā tie ir lokāli veidojot šādus uh, tīklus, reģionos veidojot sieviešu tīklus, kas ļautu tad tādā gadījumā nodrošināt gan tādu mentoringu, gan konsultācijas, gan atbalstu citām sievietēm. Un vēl viens punkts, ko gribēju pieminēt 11. ziņojuma pulkā, punktā tiek runāts lūk arī par vietējām tirdzniecības palātām un sieviešu pārstāvību tajās. Es domāju, ka šī problēma ir jāskat arī no divām pusēm. Nu, pirmām kārtām šīs tirdzniecības palāts un rūpniecības palāts ir tās, kurām būtu jāiet un jā, jārod šīs sievietes, jāuzrunā sievietes, jo es secinu to, ka bieži vien šīs mm, tirdzniecības palātas vēršas pie vīriešiem daudz vienkāršāk un arī vēršas pie tiem uzņēmumiem, ko vada vīrieši nevis eh, tie, ne pie tiem uzņēmumiem, ko vada sievietes, un kas reizēm ir daudz novatoriskāka un interesantāka. Tātad tā ir tāda vien no vienas puses rīcība no valsts puses, bet arī, piemēram, vietēju tirniecības palātu un centru uh, uzmanība, kas ir nepieciešama sievietēm. Arī viņiem ir jāmaina savu attieksmi, un tad varam panākt kādu uzlabojumu. Labi, un tagad es došu vārdu Tantī kundzei, pārstāvē no komisijas. Thank you very much, uh, woman. Liels paldies! Es gribētu tikai sacīt, ka komisija atbalsta šo ziņojumu. Liels paldies Janaku Daki kundzei par sadarbību. Un pavisam īsi es gribētu minēt divas lietas. Šodien ir, ir publicēts uzaicinājums iesniegt priešlikumus uh, sievietēm no dažādām dalībvalstīm. Jā, cilvēki atrodas, kas grib pie tā strādāt, lūdzu, Un vēl šeit ir arī sieviešu uh, uzņēmē darbības vēstniec, pat labam ir 270 šādas vēstniec, kas strādā 22 Eiropas dalībvalstīs. Un uh, mēs arī uh, esam izveidojuši Erasmus programmu jaunajiem uzņēmējiem, 42% jaunieši piedalījās tajā, viņi devās uz citu dalību valstu, citām dalību valstīm 42% no tiem bija sievietes. Paldies! Un izskatās, ka mums laiks jau ir iztecējis. Proti, tulki ir pateikuši, ka viņi nestrādās vairāk ne sekundi. Mēs pasakamies no sirds tulkiem, jūs darat lielisku darbu, un mans priekšlikums būtu sekojošs. Janutku Dakas kundze, jūsu galīgais komentārs. Jūs jau tā ievadvārdus teicāt angliski un arī jūsu galvārdi tad būs angliski un tad jūs galīgo komentāru tulku neturkos un tulks es palaižu brīvībā. Tā tad Janaka Dakas kundze pasakos tulkiem. Jūs esat brīvi, Janaka Dakas kundze, vārds jums. I'll be very quick. Um, I'd like to thank all, all the kind comments, actually, um, and just say that this is a work in progress